Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie komisji. Amazon Kongi. Siedzenia. Mums e, pāriesim uzreiz pie lietas būtības bez kavēšanās. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar ASV lauksaimniecības uh, sekretāru Tomu Vilsaku. Um, bet mums ir arī jāatrisina daži praktiski jautājumi darba kārtības pieņemšana. 13. punkts. No zāles saucieni, ka nav dzirdams tulkojums angļu valodā. Okay. Nav iz ok? Vai tagad ir kārtībā, vai tagad darbojas, varam sākt? Tātad. Uh, 13. tiks izskatīts pēc 6. punkta un 7. punkts ārkārtas autonoma tirzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas republikai. Uh. Now, I think that now it's okay. okay. Cerams, ka tagad tulkojums darbojas, saka priekšsēdētāji, sāksim vēlreiz. Tātad 13. darba kārtības punkts būs pēc 6. punkta, bet 7. punkts pārcelts uz 11. janvāri. Mēs apspriedīsim tikai grozījumus, bet balsošana nenotiks. Šis, uh, šīs sēde tiek tūk, translēta internetā un tūkojums ir nodrošināts 23 valo, valodās, izņemot maltiešu valodu. Mums ir paredzēta arī ārkārtas lauksaimniecības komitejas sanāksme, un mums notiks uh, diskusija ar Pasaules uh, pārtiks organizācijas uh, direktoru. Es aicinu arī jūs apmeklēt uh, trešajā stāvā blakus tēkā starptautiskās pārtiks organizācijas sarīkoto izstādi. Tie ir uh, galvenie paziņojumi, kas man ir paredzēti. 9. decembrī notiks seminārs, bet par to mēs vēl varēsim apspriesties, un vēl mums ir jāapstiprina iepriekšējās sanāksmes protokols saskaņā ar procedūru. Un tagad mēs pārējām pie uh, Nākamā darba kārtības punkta vēlos sveikt mūsu vidu ASV lauksaimniecības sekretāru Tomu Vilsaku, kurš ir laipni pieņēmis mūsu uzaicinājumu uh, piedalīties šodien mūsu komitejas sanāksmē un uh, noturēt viedokļu apmaiņu ar mums. Mums ir uh, liels prieks un gods ar jums tikties, Vilsakungs. Un mēs varam saņemt uh, tieši informāciju no jums par aktuāliem jautājumiem, jo šobrīd ir tiešām svarīgs brīdis. Notiek sarunas par TTIP, tātad transatlantisko tirzniecības uh, un investīciju partnerības uh, līgumu, un šī ir iespēja arī mums tuvāk iepazīties Mēs zinām, ka jums ir ļoti plaša pieredze lauksaimniecības politikas jomā. Jūs esat cieši sadarbojies ar prezidentu Obamu jau kopš viņa pilnvaru termiņa sākuma. Un uh, Eh, mēs ar interesi uzklausīsim jūsu viedoklī, kas balstās uz eh, jūsu gūto pieredzi šai amatā. Mēs ļoti priecājamies par šo iespēju noturēt viedokļu apmaiņu un arī eh, ceram, ka tas mums palīdzēs vienam otru labāk iepazīt. Un tas ir ļoti būtiski, kad notiek sarunas par TTIP un brīvo tirzniecību. Tas ir tiešām milzīgs izaicinājums. Un tā ir iespēja veicināt ne tikai ASV un Eiropas attīstību, bet tas var būt paraugs citiem, kā atrisināt tirzniecības jautājumus attiecībā uz um, muitu, uz tarifiem un um, Uh, citiem pasākumiem. Tagad vārds jums, sekretārkungs. Priekšsēdētāja kungs, liels paldies par uh, šiem laipnajiem ievadvārdiem. Es augstu vērtēju jūsu ielūgumu un šo iespēju ar jums tikties. Pateicos deputātiem par to, ka viņi ir atvēlējuši savu laiku, uh, lai uh, piedalītos šajā viedokļu apmaiņā. Š, eh, esmu apmeklējis Eiropu kā Jovas gubernators, esmu arī bijis Francijā un eh, šīs vizītes mērķis bija iepazīties ar Francijas pieredzi Mm, bērnu izglītības jomā un pirmskolas izglītības jomā. Un es apmeklēju sākumu skolu un tiešām mūs pārsteidz tas, ka uh, rokastīs jaunie bērni saņēma prā, augļus un, un ka viņi toreiz runāja par, par Ķīnu un arī mani pārsteidza tas, cik ļoti francūži un eiropieši augstu vērtē pārtiku un cik ļoti viņi ciena pārtikas ražotājus. ASV mēs arī cenšamies ieviest šo iniciatīvu, nodrošinot veselīgu pārtiku bērniem, jo mēs gribam, lai jau no paša dzīves sākuma bērni saņemtu veselīgu pārtiku. Uh Un es zinu, ka mūsu pieredze pārtiks lauksaimniecības jomā ir atšķirīga, un es ar interesi gaidu šo paredzēto viedokļu apmaiņu ar jums. Gribu teikt, ka lauksaimnieki Amerikā un šeit ir līdzīgi. Viņi ļoti lepojas ar savām saknēm, viņi uh, tic tam, ka ar grūtu darbu var gūt panākumus, viņi ir ieinteresēti ilgtspējīgā attīstībā, viņi domā par nākamajām paudzēm, par lauku saimniecību saglabāšanu. Viņi lepojas ar to, ka viņi pabaro ne tikai savas valsts pilsoņus, bet arī uh, cilvēkus visā pasaulē, un viņi rūpējas par uh, pārtiks piegāžu drošību visā pasaulē. Tāpat viņa meklē jaunus tirgus un uh, apzinās arī to, ka klimatu pārmaiņu dēļ pārtikas ražošana saskarsies ar jauniem izaicinājumiem. Es uh, arī piedalījos COP21 sanāksmē, lai apspriestu ASV saistības uh, šajā jomā, un es uzskatu, ka brīvprātīgā kārtā mēs varam samazināt emisijas uh, divkārt lauksaimniecības jomā. Uh, lauksaimnieks ietekmē ne tikai klimata pārmaiņas, bet arī tas, ka patērētāju gaume mainās, ka pastāvīgi tiek prasīti, pieprasīti jauni pārtikas produkti un tas rosina inovācijas. Jāsaka, lauksaimnieku intereses nevienmēr pilnībā gūst saprātni ASV vai arī citās valstīs. Tiek uzskatīts, ka ASV ir tikai milzīgas lauku saimniecības, bet tas neatbilst patiesībai. Manā štatā ir daudz mazu ģimenes uzņēmumu lauksaimniecībā. Un septiņus gadus strādājot šai amatā, esmu iestājies par lielāku diversifikāciju, daudzveidību šajā nozarē. Arvien vairāk lauksaimnieku pievēršas bioloģiskai lauksaimniecībai, izmanto tradicionālās lauksaimniecības ražošanas metodes protams, mēs Eh, iestājamies arī par eh, dabas aizsardzību. Mēs eh, aktīvi iestājamies par vietējām un reģionālām pārtikas ražošanas sistēmām, arī par saimniecībām, kuras ir 10-15 akru lielas, un cenšamies piesaistīt arī sievietes, lai tās vairāk nodarbotos ar lauksaimniecību. Un es gribu teikt, ka ASV lauksaimniecība ir ļoti daudzveidīga. Tā nav visa uh, vienveidīga un monolīta. Mūsu priekšā ir lieli izaicinājumi, proti kā pabarot pasaules iedzīvotājus, kuru skaits ar vienu pieaug 30, 40 turpmāko uh, Uh, gadu laikā vajadzēs palielināt pārtiks ražošanu pa 60-70%, un tas ir lielāks izaicinājums nekā klimata pārmaiņas. Tādēļ mēs uh, rosinām uh, zinātniskos pētījumus, inovācijas, kas palīdzētu mums palielināt ražošanas apjomu un eh, tāpat laikā iestājamies par individuālu pieju, ņemot vērā augsnes eh, raksturīgās iezīmes un eh, attiecīgi pieskaņot minerālu mēslu un citu līdzekļu izmantošanu lauksēmniecībā. Tāpat mums jādomā par to, kā labāk izmantot to pārtiku, kas ir saražota. Un mēs pievienojamies citā, citu valstu aicinājumam samazināt pārtikas atkritumu apjomu un pārtikas izniekošanu. Bieži vien iemesls ir arī tas, kā tas ir ASV, ka ir pārāk uh, daudz pārtikas, ja varētu teikt, uzšķīvja, vai arī citās valstīs problēma ir tā, ka nav atbilstoši pārtikas uzglabāšanas apstākļu. Mēs uzskatām, ka pārtikas piegāžu drošību pasaulē var nodrošināt parakstot uh, taisnīgus uh, pārtiks tirzniecības uh, līgumus. Mēs uh, zinām arī, ka lauksaimniecības produktu eksports nodrošina darba vietas ASV ar pārtiks eksportu ir saistīts miljons darbas vietu. Uh, Mēs arī gribam stiprināt sadarbību. Um, Ziemeļamerikas brīvās tirzniecības nolīgumā man pārsteidz, cik laba ir sadarbība ASV, Meksikai un Kanādai lauksaimniecības jomā. Šeit ir pieaugusi tirzniecības aktivitāte un šī attīstība ir bijusi līdzsvarota, nākus par labu visām trim valstīm. Šobrīd eh, notiek trans at, trans klusā okeāna uh, tirzniecības noliegums sarunas. Un uh, mēs domājam par to, kā nodrošināt uh, vidusšķiras prasības Āzijā, jo šīs vidusšķiras īpats vars ar vien pieaug, un tas varētu pieaugt par 2,7 miljārdiem cilvēku. Un tā ir mums iespēja arī saglabāt tempu, uh, sarunās ar Eiropu TTIP sarunu jomā. Es domāju, ka iespējas ir abām pusēm šai sarunās, bet tāpat laikā ir arī nopietni izaicinājumi un jāpieņem mm, sarežģīti lēmumi, notiks sarežģītas sarunas. Mūsu pieeja pārtikas drošības jautājumiem ir atšķirīgi. ASV mūsu pieeja ir riska analīze bet, lai arī metodes ir atšķirīgas, mērķis ir kopīgs nodrošināt uh, to, ka pārtika ir nekaitīga. Un uh, bieži vien mums arī ir norādīts, kur uh, ir audzēta attiecīgā kultūra. Eiropā ir uh, aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes. ASV ir tirzniecības eh, zīmes, kas eh, pilda to pašu mērķi. Galvenais ir nodrošināt objektīvus standartus, nodrošināt atklātību, un daudzās valstīs nesen esmu apmeklējis Ķīnu, un mums bija sarunas uh, par SBS eh, eh, regulu un eh, bija runa arī par politiskiem apsvērumiem, kas mums rada nopietnas grūtības. Tātad mūsu sistēmas ir būtiski atšķirīgas, bet manuprāt, galvenais jau nav panākt, lai sistēmas būtu identiskas, bet lai tās būtu ekvivalentas, lai mēs sasniegtu tos pašus mērķus, pat, ja izvēlamies atšķirīgus ceļus. Un, manuprāt, mums ir kopīgs mērķis atbilstoši e, pārtiks nodrošinājums, e, lai pārtika būtu nekaitīga un lai mēs e, spētu nodrošināt pasaules iedzīvotāju pras, pieprasījumu pēc pārtiks, ņemot vērā to, ka iedzīvotāju skaits ar vien pieauga. Uh, piemēram, Eiropa pārdod sieru par pieciem miljārdiem dolāru ASV. Un uh, es uh, domāju, ka šis apjoms nesamazināsies. ASV pārdod vīnu un sieru par 500 miljoniem eiro Eiropā. Un mums būs iespēja uh, konkurēt šajā tirgū, bet uh, lēmums jau pieņēmis patērētāji, viņi paši izvēlēsies, ko pirkt, un es domāju, ka viņiem ir jādod izvēles iespēja. Šīs sarunas uh, ir ļoti interesantas, un uh, uh, domāju, ka jūs uzdosiet jautājumus par dažādiem jautājumiem, bet gribu norādīt uh, pāris punktus. ASV uh, lauksaimniecība ir daudzveidīga, savā dabā un uh, attīstība ir tāda, ka iespējas um, pastāvēt ir gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem. Un uh, izmantojot uh, zinātnes sasniegumus un novēršot um, uh, atkritumu rašanos, mums ir jānodrošina uh, Eh, pasaules pieprasījums pēc pārtiks. Un eh, visbeidzot gribu teikt, ka lai arī eh, sarunas būs sarežģītas, mums ir jātiec nevis uz identiskām, bet uz ekvivalentām sistēmām, pat izvēloties atšķirīgus uh, ceļus, kā sasniegt šo mērķi. Ieguvēji būs patērētāji, uh, lauksaimnieki un arī attiecības starp ASV un Eiropu stiprināsies un attīstīsies pozitīvā virzienā. Šis ir nolīgums ne tikai starp ASV un Eiropas Savienību, bet tas ir signāls pārai pasaulē par to, ko nozīmē augsti standarti, nevis Tātad uh, mums ir jātiec uz mazāko kopsaucēju, bet uz augstiem standārtiem, un es ar interesi ieklausīšos jūsu komentāros un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Bardzo dziękuję, panie sekretarzu. Lielas paldies! Saskaņā ar mūsu tradīcijām tagad dosim vārdu uh, deputātiem. Vispirms izteiksies politisko grupu koordinātori. Formulējums przez koordinatorów i następnie brzmi poprawka. Tad jūs varēsiet atbildēt un pēc tam dosim vārdu pārējiem runātājiem. Katram koordinatoram atvēlētas divas minūtes, pārējiem runātājiem tikai viena minūte. Es atvainojos par eh, šo strikto laika ierobežojumu, bet, nu, mums nav palicis daudz laika diskusijām. Vispirms eh, Deisa kungs no Tautas partijas grupas. Paldies priekšādātāji. Liels paldies arī ministra kungs par to, ka varējāt ierasties pie mums uz Briseli, lai mūs iepazīstinātu ar amerikāņu lauksaimniecību, lai mēs varētu jums uzdot jautājumus. Dodoties uz ASV, esmu konstatējis, ka, protams, tur ir gan lielāki, gan arī mazāki uzņēmumi. Es, piemēram, biju kādā uzņēmumā, kur bija tikai desmit govis, kaut ko tādu mēs Eiropā pat nevaram iedomāties. Taču vidējais Eiropas, satvenos, ASV uzņēmuma lielums ir desmit reizes lielāks nekā Eiropā šeit patiešām pastāv ļoti liels atšķirības starp Eiropu un ASV. Tāpat arī presē lasīju, ka ASV ir pieņemts likums par to, ka nākamajos piecos gados apmēram 900 miljardi e, dolāru tiks iztērēti lauksaimniecības vajadzībām. Šeit būtu interesanti zināt, kā šie līdzekļi tiks lietoti. Protams, tie nav tiešie maksājumi, bet, ja es aprēķinu šeit uz vienu Eh, hektāru summu, tad eh, arī ASV tie sanāk 400 eh, eiro uz hektāru, un tas ir vidējais maksājums Eiropā. Par TTIP šajās divās minūtēs gribētu teikt, ka esmu par tirzniecības nolīgumu ar amerikāņiem, taču šeit ir jādomā par nosacījumiem, un ja es dzirdu par sarunām, ka tāpat kā iepriekš tiks saglabāta importēšanas licenču sistēma, tad uh, Mums vajadzētu skaidri norādīt, ka ja šāda sistēma tiek iekļauta tirdzniecības nolīkumā, tad es nevarētu piekrist kaut kam tādam attiecībās lauksaimniecības produktiem. Protams, mēs varam noteikt augšējās robežas, bet šādas importēšanas licences noteikti mums nenāks par labu. Tāpat arī mums vajadzētu runāt par eko marķējumu un tā tālāk. Es negribu jums teikt uzdot vairāk daudz specializētu jautājumu, labprātāk iesniegšu šos jautājumus rakstveidā un cerēšu arī, ka saņemšu uz tiem atbildi. Paldies, tagad izteiksies Dekastro kungs. Paldies, priekšādātāji. Mēs vēlētos pateikties ministra kungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums. Viņš pirmo reizi viesojas Eiropas parlamentā. Domāju, ka tā ir cieņas izrādīšana mūsu institūcijai. Un man bija ļoti interesanti viņā klausīties, jo viņš mums iezīmēja dažādus Amerikas lauksaimniecības aspektus, kuri mums nav zināmi. Protams, mums nav daudz laika, tāpēc uzdošu tikai divus jautājumus pirmais transatlantiskais tirsniecības eh, nolīgums. Es kopā ar Džimu Nikolsonu izstrādājām par šo jautājumu atzinumu. Esam jau izteikuši domas par to, kādas izdevības eh, šis nolīgums varētu nodrošināt mūsu lauksaimniekiem un kāda riski šeit varētu parādīties. Starp ASV un Eiropu eh, tiek sadalīta ļoti liela daļa no tirdzniecības peļņas visā pasaulē. Gribētu teikt, ka, ja ir runa par ekonomiskiem, sociālajiem aspektiem, tad lauksaimniecībām ir ļoti liela nozīme gan ASV, gan Eiropā. Gribētu zināt, ko domā ASV patērētāji, vai arī viņi nevēlētos ievies skaidru marķējumu sistēmu. Galu galā Protams, ka patērētāji vēlas patērēt gan itāļu, gan franču produktus, bet eh, viņi varbūt arī grib zināt, no kurienes tieši šie produkti nāk, gribētu ieviest tādu geogrāfisku skaidrību. Un, protams, E, jādomā arī par lauksaimniecības likumu. Jūs aizstājāt tiešo palīdzību ar savstarpēju fondu un apdrošināšanas sistēmu. Gribētu zināt, kā amerikāņu lauksaimnieki izturas pret šīm nesenajām izmaiņām. Mēs Uh, tikko pārskatījām lauksaimniecības politiku un iespējams, ka mums vajadzēs to darīt vēlreiz tuvākajos gados. Nikolson kungs, paldies priekšādātāji! Es arī gribētu sveikt jūs mūsu komitejā. Protams, mēs esam jau tīkušies un arī noteikti turpināsim apmainīties ar idejām. Nesen tikos ar kongresmeņiem un senatoriem Vašingtonā un uh, sarunās parādījās, ka lauksaimniecība ir tā joma, kas noteiks, vai TTIP tiks pieņemts vai nē. Abās okeāna pusēs ir skaidrs viens, ja nebūs lauksaimnieku, tad nebūs arī pārtikas. Ja lauksaimnieki nevarēs nodrošināt pietiekumu dzīves līmeni, tad viņi vienkārši neturpinās strādāt, un tas radīs mums ļoti liels problēmas. Uh, agro pārtikas uh, nozare kļūst par galveno punktu uh, sarunās par TTIP. Domāju, ka gan Eiropā, gan ASV E, ir šīs problēmas. Un tāpat kā Desa kungs, es gribētu norādīt, ka pastāv atšķirības starp šīm nozarēm. Es nevēlētos, lai Eiropas lauksaimniecība tiktu noslaucīta no zemes virsmas, un es centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai aizstāvētu lauksaimniecību Eiropā. Uh, Mums ir gan ofensīvas, gan aizsardzības pozīcijas, bet es domāju, ka visi daudz ko iegūs, ja šis nolīgums būs veiksmīgs. Es mm, nevēlos, protams, pārsniegt un atvēlēt to uzstāšanās laiku, taču uzskatu, ja mums neizdosies panākt vajadzīgo līdzsvaru TTIP, tad mums būs grūti panākt priekšrocības gan Eiropai, gan ASV. Protams, es saprotu, ka nolīguma noslēgšanai ir vajadzīgs laiks. Ir skaidrs, ka ir arī protesti par TTIP pašlaik eh, Eiropā notiek dažādas dezinformācijas kampaņas. Protams, ir arī daudz dažādu strīdīgu jautājumu, ko jūs arī pieminējāt savas uzstāšanās laikā. Thank you, Mr. Secretary, and thank you. Rodas kungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī par jūsu ievadvārdiem un par eh, jaukajiem vārdiem, ko veltījāt lauk, eh, Eiropas lauksaimniecības produktiem. Piekrītu, ka mums priekšā ir grūtas sarunas. Esmu no liberāļu partijas, no jūsu eh, radniecīgās partijas Eiropā, un es domāju, ka mums vajadzētu panākt, lai šis nolīgums tiek noslēgts jo uzskatu, ka abās Atlantijas okeāna pusēs būtu ieguvēji. Priecājos, ka amerikāņi mm, augsts novērtē Eiropas piena produktus, bet ASV lēmums pacelt nodevas Eiropas sviesta un krējuma produktiem noteikti nav īsti saprotams. Mēs līdz ar to apšābām amerikāņu apņēmību nodrošināt brīvu tirdzniecību, ja uh, Eiropas piensaimniecības nozarē tiek uzliktas tik augstas nodevas Eiropas sviestam un krējumam, tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Gracias, presidente. E... Paldies, priekšādātājs, ka Sendras Rodrīgēsais kundzei. Ministra kungs, man ir trīs jautājumi jums. Pirmkārt, jūs teicāt, ka ASV tiek atbalstīti mazi un vidēji uzņēmumi. Jūs pieminējāt uzņēmumus ar 5 līdz 20 hektāriem. Es gribētu zināt, ar kādiem mehānismiem šie mazie uzņēmumi tiek aizsargāti. Jūs arī teicāt, ka jūs vēlaties pabarot Āzijas vidusšķiru tādi ir jūsu centieni, bet es pieļauju, ka Āzijas lauksaimnieki grib izdarīt to pašu, arī viņi vēlas pabarot um, savus cilvēkus. Es gribētu zināt, ar kādu politiku un mehānismiem jūs mēģināsiet barot Āziju. Trešais attiecas uz TTIP sarunām. Gribētu zināt, vai ir caurskatāmas debates ar jūsu pilsoņiem. Jūs piemie, pieminējāt arī daudzveidīgumu lauksaimniecībā. Uh, Es gribētu zināt, ko domā mazie un vidējie uzņēmumi par TTIP. Hoislinka kungs. Ministra kungs, liels paldies, ka ieradāties pie mums. Jūs zināt, ka Eiropā ir tādas visai kritiskas runas par uh, eh, TTIP. Tas pats attiecas arī uz lauksaimniekiem. Nesen tika veikts pētījums, kur parādījās, ka amerikāņi pēc nodeļu uh, eh, atcelšanas Eh, būtu ieguvēji. Tad, tad mēs iegūtu tikai 0,8 miljārdus šeit Eiropā, kamēr amerikāņi 5,5 miljārdus. Un līdz ar to mm, TTIP nav nemaz tik daudz sološa attiecībā uz lauksaimniecību. Protams, mums ir atšķirīgi viedokļi attiecībā uz gēnu tehnoloģijām. Vai jūs domājat, ka gēnu tehnoloģiju viedokļu atšķirības ir Eh, tikai tāds kā tirdzniecības šķērslis, vai arī jūs domājat, ka Eiropai varētu būt eh, šāds citāds viedoklis? Jūs arī zināt, ka Eiropā nevarēs nevienu pārliecināt, ka vajadzētu ēst gaļu, kas ir apstrādāta ar hormoniem. Tāpat arī šeit mēs bieži runājam par klonēto dzīvnieku marķēšanu. Šeit eh, Eiropā mēs pret to vēršamies, tad, tad mēs būtu par šādu marķēšanu. Uh, Vai jūs gribētu akceptēt Eiropiešu vēlmes? Jūs teicāt, ka mums viss ir jāizvērtē zinātniskā ceļā. Es domāju, ka šeit nav runa tikai par zinātni, bet arī par patērētā vēlmēm. Zinātniekiem bieži ir divi viedokļi, taču, ja patērētāji to nevēlas, tad mums, kā likumdevējiem, arī to vajadzētu respektēt. Jūs runājāt arī par marķēšanu. Mēs varam to tikai akceptēt un atbalstīt. Mums noteikti ir vajadzīgs skaidrāks marķējums, ir tīpaši runa par produktu izcelsmi. Tā patērētāji varētu labāk saprast, no kurienes nāk produkti, un tas nāks par labu arī lauksaimniekiem. Šeit mūsu viedoklis tātad ir līdzīgs. Attiecībā uz um, mm, klusā okeāna tirdzniecības nolīgumu jūsu valstī, tā skaitā arī jūsu partijas ietveros, ir ļoti uh, plašas sarunas par to, kas notiks ar šo līgumu, un noteikti par šo līgumu vēl ir jāved sarunas. Tātad, kā, kādā veidā jūs varētu salīdzināt šos abus līgumus un kad tie abi varētu tikt noslēgti? Paldies! Aņu kungs. Paldies priekšādātāji. Atbalstu to, ko teica Džims Nikolsons. Man ir septiņi īsi punkti, galvenokārt par uh, vistām, par uh, putnu gaļu. Pirmais - tiesiskā noteiktība. Lielbritānijā standarti ir jāapstiprina likumā. ASV tas ir savādāk. Te ir runa par sarunām starp ražotāju un patērētāju. Šajā scenārijā būtu visai vienkārši Uh, Lielbritānijā nodarīt sliktu ražotājiem. Mūs Lielbritānijā ir grūti pārliecināt, ka amerikāņu veselības standarti ir labāki nekā Lielbritānijas standarti. Trešais - antibiotikas. Uh, ASV tiek ļoti daudz izmantotas antibiotikas dzīvnieku audzēšanā. Mums nepatīk lietot antibiotikas Varbūt jūs varētu komentēt antibiotiku lietošanu. Ķīmiskas vielas. Lielbritānijā mēs neakceptējam ķīmisku vielu izmantošanu kausķermeņu apstrādē. Um, ekoloģiskās olas. Uh, ekoloģiskās olas uh, Lielbritānijā ir ar brūnu čaumalu un tās nedrīkst mazgāt. ASV šīm olām ir jābūt ar baltu čāmalu un tās ir obligāti jāmazgā. Kurš tad šeit uzvarēs? Ja jūs uzvarēsiet, tad mūsu lauksaimnieki ļoti cietīs. Does that go into animal feed rations? It used to in Britain, but it's not allowed anymore. Similar, uh, abattoir waste. Līdzīgi uh, par uh, kautuvju atkritumiem. Uh, parasti Eh, šie eh, proteīni tiek izbaroti atpakaļ zīdītājiem, vai tas tiek darīts ASV? W tej chwili byśmy oddali głos panu ministrowi, aby pan minister mógł się odnieść do pytań wypowiedzi koordynatorów. Tagad došu vārdu atkal ministram, lai viņš varētu atbildēt uz koordinātoru uzdotajiem jautājumiem, un pēc tam izteiksies pārējie deputāti. Well, I appreciate uh, the, the wide range of questions. Paldies par plašo dažādo jautājumu joku un mēģināšu pēc iespējas labāk uz tiem atbildēt. Sākšu ar to, kā tiek izmantot uh, finanšu palīdzība lauksaimniekiem ASV. 8 miljārdi dolāri, kas tika pieminēti, ir četras galvenās jomas, kurās ASV sniedz palīdzību. Viena ir labības apdrošināšanu. Faktiski tā ir partnerības starp valdību un ražotāju un apdrošināšanas kompāniju. Tas ir atkarīgs no ražošanas līmeņa, kādu lauksaimnieks vēlas sasniegt, un tad valdība nodrošina zināmu prēmijas apjomu, un tad attiecīgi lauksaimnieks saņem atbilstoši apdrošināšanas segumam. Un tātad pēļņu sadalā uzņēmumu, kas pārdod produktu un valdību, ja ir kādi zaudējumi, piemēram, sausuma dēļ, nu, tad valdība attiecīgi uzņemas arī zināmo atbildību par zaudējumiem. Galvenais mērķis ir nodrošināt pietācīgu aizsardzību ražotājiem, lai viņus pilnīgi nesagrautu ne, kāds neveiksmīgs uh, gads vai divi labības audzēšanā. Un šī. To mēs saucam par lauksaimniecības uh, riska apdrošināšanas programmu. Tas nodrošina papildu aizsardzību lauksaimniekiem ASV gadījumā, ja notiek kādas cenas samazināšanās, piemēram, tirgus apstākļu dēļ. Tas negarantē peļņu ražotājiem, bet tas nodrošina to, ka viņi var palikt uh, veiksmīgi darboties, pa, palikt darboties uzņēmībā, ja nu gadījumā tiek sagaidīt, ka sa, ir negaidīti zaudējumi piemēram, ja ir gripas epidēmija um, ASV, un kas tieši ietekmē arī labības cenu, ir skaidrs, ka um, lauksāmnieki varēs saņemt um, kompensāciju papildu finansējumu no valdības, jo tas ir kāds apstākļus, ko viņi nevarēja mm, kontrolēt vai ietekmēt. Tas ir nedaudz atšķirīgi no labības apdrošināšanas programmas, jo tās aizstās tieši ar neparedzamiem dabas apstākļiem. Papildu resursi tiek nodrošināti ražotājiem, lai nodrošinātu konservāciju un arī uh, lopaudu audzēšanas jomā, jo īpaši tātad putnu gaļas audzēšanas jomā mēs sniedzam atbalstu, ja ir kādas dabas katastrofas, mums ir īpaša programma, dabas katastrofa programma, kas var uh, sniegt palīdzību šādās situācijās. Tā ir balstīta uz noteiktu formulu. Tādas nu ir galvenās jomas, kurās mēs sniedzam atbalstu, ir arī vēl citas programmas, bet no nu, šīs ir galvenās un tās arī sniedz priekšstatu par to, kā darbojamies. Uh, GI jautājums ir ļoti svarīgs gan Eiropā, gan arī ASV. ASV nostāja ir šāda, ka ir zināmi produktu identifikātori, tādi produkti, kas ir tik ģeneriski un tik plaši atpazīsti, atpazīstami, ka um, Amerikas patērētājiem varētu rasties problēmas, ja pēkšņi tas tiktu mainīts tātad geogrāfisko indikāciju, geogrāfiskā norāda. Tātad mēs varbūt, un tad var minēt piemēru, piemēram, par pārmežānu sienu, tiek izmantot 8, 9 prēķsīmes šim konkrētajam sieram, lai cilvēki veikalos, lai viņiem būtu pilnīgi skaidrs, ka viņi iegādās šo produktu, ka viņi pērk produktu, kas nācis no Itālijas. Tā ir tādā tēma, par ko notiks vēl diskusijas, un ir skaidrs, ka to nebūs viegli atrisināt, bet es uzskatu, ka, ja mēs sniegsim tam pietiekami daudz laika un ja veltīsim pietiekami daudz diskusiju, tad mēs varēsim panākt labu rezultātu, lai aizsargātu mm, ražotā, ja, tad, lai aizsargātu intereses, lai tad mm, varētu nodrošināt to, ka uzņēmēji var turpināt savu darbību. Uzskanēja jautājums, kā ASV lauksāmnieki reaģējuši uz jauno uh, likuma projektu. Es domāju, ka viņi ir uh, diezgan apmierināti, jo šis jaunais likuma projekts ir izveidojis dažādās, noteicis dažādās palīdzības programmas. Uh, likuma projekts tika īstenots uh, uh, gada laikā. Uh, Tas būs aktuāls nākamos 6-7 gadus. Es domāju, ka lauksaimnieki ir diezgan apmierināti ar situāciju. Tāpat arī mēs esam paredzējuši likumprojektu, kas nodrošina atbalstu piensaimniekiem, tad palīdzību, ja ir kādi ekonomiskie sarešķījumi, tad jo īpaši, ja tātad cena, ko viņi saņem par pienu, nokrīt zemāk par noteiktu līmeni, viņi var saņemt atbalstu. Ražotāji ir apmierināti, jo ir um, piemēram, tagad kopumā viņi ir apmierināti. Un, protams, iespējams zinām uzlabojumi, bet kopumā var teikt, ka lauksaimnieki ir apmierināti ar jaunajām programmām. Lauksaimniecība parasti ir pēdējais jautājums, kas tiek atrasināts dažādās tirniecības nolīgumu sarunās, arī nesenākajās tētību sarunās pien saimniecības jautājumi bija pēdējie, kas tika apsti, apspriesti. Un es pieļauju, ka turpinot mūsu sarunas par tētip, mums būs vēl daudz lauksaimniecības jautājumu, ko gari un plaši apspriest. La, ja runājam par lauksaimniecību, mēs nerunājam ner, ner, tikai par produktu ražošanu. Un tātad tas ir tāds pamat jautājums, ko saprotu, kas ir svarīgs jautājums katrai valstī šeit, un tas arī tāpat arī ir manā valstī, cilvēki to ļoti labi saprot, šis ir personīgs jautājums. Izaicinājums, ar ko saskaramies ASV, runājot par lauksaimniecību un tirzniecības nolīgumiem, ir tāds, ka lauksaimniecība nav pietiekama politiski spēcīga, lai eh, nodrošinātu to, ka kāds nolīgums tiek parakstīts ātrāk, bet viņi ir lauksaimniecība pietiekami svarīga, lai kavētu vai apturētu kāda nolīguma parakstīšanu. Ja lauksaimniecības jautājums sarežģās, tad uh, ir grūti um, pabeigt darbu pie visa tirdzniecības nolīguma kopumā. Um, un tātad ir ļoti svarīgi, lai mēs izrunātu un mēģinātu rast risinājumu visiem sarešķītiem jautājumiem. Izskanēja komentārs arī par lauksaimniekiem un to, ka, ja viņi neturpina savu darbu, tad mēs kurš vienkārši vairs neēdam. Mm, tad tie no mums, kas ir, protams, ir varbūt kādi lauksaimnieki šajā telpā, bet pārējie no mums mēs esam nodevuši šo pabarošanas pienākumu lauksaimniekiem. Kad es au, biju Mm, bērns, es vēlējos kļūt par juristu, man es ievēlējos kļūt par tie skolotāju, mēs varējām izpildīt, piepildīt savus sapņus. Arī mani bērni ir kļuvuši par uh, juristiem, mēs esam spējuši izpildīt savus, piepildīt savus sapņus, un mēs esam nodevuši to savu Uh, pabarošanas pienākumu tādai nelielai cilvēku grupai, un man šķiet, ka šī nelielā cilvēku grupa nav saņēmusi pienācīgu novērtējumu, vismaz manā valstī. Uh, jāsaka, gan ka arī pārtikas cenas uh, ASV tad sastāda ļoti nelielu izdevumu daļu cilvēkiem ASV. Un tas nozīmē, ka arī nabadzīgākiem cilvēkiem ir uh, piekļuva pārtikai vieglāk, īpaši dažādām pārtiks palīdzības programmām. Mēs īsti nenovērtējam lauksaimnieku darbu, un man prieks, ka jūs to iezīmējāt. Ir vairāki jautājumi, kas tieši tātad, kas relatīvi risinājumi atkarībā no produktiem, kas tiek ražot dažādos veidos. Zinu, ka ir cilvēki, kas neatbalsta hormonu izmantošanu lielopu gaļas ražošanā ir arī cilvēki, kas neatbalsta hormonu izmantošanu putnu gaļas ražošanā. Bet jāsaka, ka patērētāji mūsdienās ir pietiekami gudri, pietiekami izglītoti, viņi zina, ko viņi vēlas, un viņi var izdarīt savu izvēli. Un atklāt sakot, ja tirgus ir atvērts, un ja es mēģinātu pārdot kaut ko tādu, ko neviens patērētājs Eiropā nevēlas pirkt, nu, tad es visticamāk pat nemēģinātu uh, šo produktu vairs tirgot, vai arī mainīt savu produktu. Tā notiek procesi tirgū. Un mēs domājam, ka labāk, ja tas ir patērētājs, kas izdara izvēli, nevis, ka tā ir valdības izdara izvēli viņa vietā. Tam, protams, ir nepieciešams zināms caurskatāvības līmenis, ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas patērētājiem, lai viņi var izdarīt informētu izvēli Nu, un par, par to, protams, varam diskutēt, kāds izskatīsies, kā mēs varam sniegt pietiekami uh, plašu informāciju patērētājiem, lai viņi varētu izdarīt izvēli. Sviesta jautājums ir tāds, kurā mēs redzējām 150% importa pieaugumu ASV. PTO, saskaņā PTO tiesībām mēs Tātad, tātad eh, mēs eh, noteicām zemāku tarifu nekā noteikts PTO. Tas beigsies 31. decembrī šogad. Tas bija tāds eh, pasākums, ko mēs izmantojam, tad, lai reaģētu uz nepieredzētu importa pieaugumu. Par to runās arī komisārs Hogans. Par to, par to es runāšu komisāru Hoganu vairākas reizes, un esmu mēģinājis viņam vairākas reizes atkārtot to, ka šis pasākums ierobežots gan laikā, gan apjomā. Izskanēja jautājums par mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem. Mums ir īpaša programma. Mēs esam izveidojuši mikro aizņēmumu programmu, kas nodrošina aizņēmumus mazākiem lauksaimniekiem. Esam izveidojuši arī saglabāšanas programmu, kas ļauj pagarināt uh, uh, ražošanas sezonu ar siltumnīcām. Mēs esam izveidojuši arī mārketinga un cenu noteikšanas uh, sistēmas, kas ļauj um, lauksamniekam labāk saprast, kā noteikt cenas saviem produktiem. Esam izveidojuši pārtikas mezglus uh, vietēji uh, ražotam, ražotiem produktiem, un tas ļauj lauksamniekiem uh, sadarboties ar skolām. Mums ir skola programma. Mēs esam snieguši vairākus grantus skolās, kas sasnieguši aptuveni 6,5 miljonus skolēnu. Tas ļauj cilvēkiem labāk saprast, kas un kādā veidā tiek audzēts viņu reģionā un kā viņi var šos produktus iepirkt. Tas viss ir daļa no palīdzības programmas tiem lauksaimniekiem, kur ir mazāk izmērā, un tas ļauj viņiem sasniegt arī citu tirgu. Realtāte ir tāda, ka mazajiem uh, lauksaimniekiem vienmēr būs sarežģījumi tātad uh, spēcēm balstītajā tirgu, jo tajā vienmēr ir pieejamas tehnoloģijas, bet mēs viņiem varam uh, palīdzēt tādā ziņā, ka viņi var izveidot tādas personīgas attiecības ar savē, saviem uh, klientiem, viņiem, tad klienti būtu gatavi maksāt arī nedaudz vairāk, jo viņiem patīk pazīt savu, savus pārtikas audzētājus, un mēs vēlamies palīdzēt radīt vairāk šādas iespējas, tā lai arī atbalstītu daudzveidību un dažādību Amerikas lauksaimniecībā. Tērip un Āzijas izklāst. Un es varu teikt, ka ir skaidrs, ka mēs sagaidām milzīgu pieprasījumu pēc pārtikas. Es nedomāju, ka mēs tagad ražojam pietiekami ātri, lai varētu pabalo, pabarot um, visus cilvēkus, kuri, kuriem tas būs nepieciešams, jo īpaši mēs runājam par tātad, uh, olbaltumvielu nodrošināšanu. Es apmeklēju Ķīnu pagājušajā nedēļā, un uh, tātad viņi no laukiem, tātad izkaužu desmit miljonus lauksaimniekus gadā. Es nesaprotu, nezinu, kā viņi risinās šo situāciju, bet ir skaidrs, ka viņu lauksaimniecība nespēja apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc pārtiks. Mums ir bijušas līdzīgas diskusijas arī ar draugiem Vietnamā, Malaizijā, Korejā, Japānā. Viņi visi saprot izaicinājumus, ar kuriem saskaramies Un galvenais uh, šeit ir tas, ka būs milzīgas iespējas lauksaimniecības jomā. Tas uh, neobligāti nozīmē to, ka kā tas, ka es pārdodu produktus Āzijai, ka tas notiks uz Eiropas ražotāja rēķina. Es domāju, ka mums visiem paredzamā nākotnē ir uh, ļoti labas biznesa iespējas, jo īpaši tāda proteīna ražošanā Un vienlaicīgi ar šo fenomenu mēs arī piedzīvosim klimata pārmaiņas, tātad, kur tā mainīsies gan audzētie produkti, gan arī tas ir audzēšanas laika posms. Klimata pārmaiņa rez rezultātā lietas mainīsies. Un tieši tādēļ arī mēs koncentrējamies uz to, lai sagatavotu adaptācijas un mitigācijas stratēģijas mūsu lauksaimniekiem. Izskanēja jautājums par caurskatāmiem tirzniecības nolīgumos. Es nevaru runāt par citām valstīm, tikai par ASV, bet mēs nesen pieņēmām īpašu aktu, kas prasa, ka jebkurš tirzniecības nolīgums, par kuru vada sarunas mūsu administrācija, ka tas ir jāpublisko internetā, lai visi varētu to izlasīt. Un ka šis uh, nolīgums ir jāpublicē pienācīgā laikā, un, ja gadījumā kongresa nespēja pieņemt par to lēmumu, tad realitāte ir tāda, ka uh, par šiem nolīgumiem sarunas tiek vēstas ļoti ilgu laiku, jo tie ir ļoti sarežģīti. Te, tādēļ cētība ir tūkstoši lapas garš, un ir ļoti daudz dažādas metodas, kā noteiktā ietekme pēc 10-15 gadiem. Jo caurskatāmību tiks nodrošināšana visiem būs iespējas iepazīties ar to, par ko tiek vestas sarunas, un viņiem būs iespējas pieņemt lēmumu, vai tas ir labs un pamatots risinājums viņu nozarei. Un tad gribētu vēl izdarīt kopsavilkumu par šiem citiem jautājumiem. Izskanēja jautājums par antimikrobu rezistenci. Tas ir svarīgs jautājums. Pašlaik mēs strādājam pie sistēmas, kas būtiski samazinos antibiotiku izmantošanu lopaudzēšanā. Mēs strādājam ar sav, kopā ar saviem veterinārā ārstiem, lai samazinātu antibiotiku izmantošanu, lai tas netika izmantots kā augšanu veicinošs līdzeklis, bet tikai, tikai gan slimību ārstēšanā. Mēs uh, faktiski saprotam, kā izstrādājas rezistence, un mēs mērķiecīgi strādājam, lai uh, tātad kopā ar ārstiem un veterinārārstiem, lai problēmu risināt, un mēs ļoti labi apzināmies, ka problēma pastāv, un mēs pret to agresīvi vēršamies. Mēs tad notiek sadarbības gan starp lauksainicības nozari, gan arī starp uh, medicīnas nozari. Tātad tālāk hormoni, ģēmo, tētību un vai ir iespējas atrisināt vai novērst šīs atšķirības, kas sastāv šajos jautājumos starp ASV un Eiropu. Es nevaru teikt, ka tas ir vienkārši un ka tas būs vienkārši, jo tā tas nav. Tam būs nepieciešams gan laiks, gan arī apņemšanās, lai mēs nonāktu pie tāda risinājuma, kas apmierina abas puses lai mums būtu pilnīga izpratne par to, kādas ir sistēmas, kādi ir mūsu mērķi, un es domāju, ka būs nepieciešama arī zināma dava radošuma, lai mēs nonāktu pie tādas sistēmas, kas reāli funkcionē, jo tāda nu ir mūsu vēsture un arī pieredze, ka nevienmēr šie tirzniecības nolīgumi nozīmē to, ka kāda valsts gūs labumu uz citu valstu rēķinu. Tā tas nav uh, bijis līdz šim, un to mēs arī nesagaidām tālāk. Jo, nu, ja tā tas notiek, tad uzskat, ka tirzniecības nolīgums ir neveiksmīgs. Labs tirzniecības nolīgums ir tāds, kurā visām pusēm ir iespēja piedalīties efektīvi, ar kura palīdzību patērētājiem tiek nodrošinātas labākas jā, izvēles. Un Mums visiem ir jādomā par radošiem un inovatīviem risinājumiem, lai uzlabotu mūsu produktus. Tāds ir tirzniecības nolīguma mērķis. Ar TTIP mēs arī domājam, ka tā tas uh, notiks. Pašlaik mums notiek diskusijas par mārķējumu. Tātad tas notiek ASV, mums bija gan 20. gadsimta, gan 21. gadsimta diskusija par to, kas ir marķējums. Vismaz manā valstī ir ļoti daudz jauniešu, kas izmanto vietāruņus, tehnoloģijas, kas, kas to, viņas izmanto ļoti plaši. Es domāju, ka mēs varam izmantot svītru kodus, Q kodus un tā tālāk, lai sniegtu plašu informāciju par produktiem, lai patērētāji varētu veikt eh, informētu izvēli bet ir jādomā, kā to darīt, lai tas neradītu nepa, nepareizu vēstījumu par produktu drošumu. Mēs uzskatām, ka ģēmo nerada apdraudējumu veselībai, varbūt daži no jums tam nepiekritīs, bet mūsuprāt zinātniskie dati par to ir skaidri. Ja patērētāji vēlas saņemt šādu informāciju, jums jādomā par to, kā šo informāciju sniegt, bet veidā, kas nesūtīt nepareizu vēstījumu par produktu. Un tad, uh, Um, ASV mēs sniedzam informāciju, uh, kādu patērētāju vēlas saņemt, vai nu par uzturvērtību, piemēram. Uh, tad patērētāji saņem šo informāciju, viņi var doties uz pārtikas veikalu un pieņemt informētu lēmumu. Mm. Mums jādomā par to, kā šādu informāciju efektīvi sniegt. Es zinu, ka laika nav daudz, Un es gribētu atsaukties arī uz BSI jautājumu. Mēs a, esam bijuši ļoti agresīvi savos centienos, mēģinot novērst to, ka a, lopiem tiek a, baroti nepareizie līdzekļi. Un mēs pašlaik atkal atveram savu lielopu gaļas tirgu. Uh, Šie ir ļoti svarīgi jautājumi, bet vismaz es uzskatu, ka būtu neiespējami tos atrisināt. Brīvās audzēšanas jautājums ir jābūt uh, veidam, kā to atrisināt, ir ražotāji, kas vēlas uh, brūnās olas, viņiem jābūt iespējām, iespējas to arī darīt, uh, kas vēlās baltās, arī viņiem jāprāda šāda iespēja, kā to jādomā par sistemātiskiem risinājumiem. Paldies! Zakończyliśmy pierwszą część, przechodzimy do kolejnych. Mēs esam pabeiguši pirmo diskusijas posmu, un tagad es došu vārdu atkal deputātiem, atsevišķiem deputātiem, katram ir viena minūte, lūdzu centieties neatkārtot to, kas jau ir teikts, un runāt pēc iespējas īsi, Dorfman kungs. Paldies, priekšādātāji, paldies arī ministra kungam par mums atvēlēto laiku. Man ir konkrēts jautājums par TTIP un proti par SPS regulējumu. Jūs jau esat teicis, ka jums ir ārkārtīgi grūti uzskatīt Eiropas Savienību par vienotu kopumu. Ļoti bieži jūsu regulējumos Eiropas Savienība tiek uzskatīta par 28 atsevišķām valstīm. Uh, Netiek eh, domāts par to, ka, eh, ja runa par dzīvnieku drošību, tad Eiropā tiek pieņemti vienoti noteikumi, vienotas regulas, un dalību valstu pienākums ir īstenot eh, šīs regulas. Galu galā arī ASV ir līdzīga situācija, arī tur atsevišķi štati ir atbildīgi par likumu ievērošanu. Mēs nekādā gadījumā nenošķirtu šeit atsevišķus štatus Amerikas Savienotajās valstīs. Varbūt jūs varētu TTIP eh, sakarā uzskatīt Eiropas Savienību par vienotu kopumu, nevis par atsevišķām valstīm. Alpos Erdus. Erdus kungs. Paldies, eh, sekret, valsts sekretāra kungs. Manuprāt, lielākais pieprasījums tirgū būtu tā saucamiem aizsargātas izcelsmes produktiem. Kā jūs šai sakarā esat paredzējis cīnīties pret pārtiks produktu viltojumiem? Nākamais jautājums. Es. Uh, gribu teikt, ka Ungārijā strīdu izšķiršanas eh, kārtība un lēmumu pieņemšana eh, balstās uz principiem, ka mēs nevēlamies eh, ar ķīmiskiem produktiem apstrādātus mājputnus un ģenētiski modificēts organisms, bet ja mēs aizliegsim šos produktus, tad mums varbūt būs jāmaksā soda naudas. Paldies, Andrie Kungs. Uh, pateicos jums, uh, valsts sekretāra kungs, par jūsu teikto, un tiešām mēs apzināmies, cik liela mums ir atšķirība starp ASV un Eiropas Savienību. Runājot par TTIP, 11. saruna rauns, kas notika oktobrī, not, e, runā bija šajā raundā par tarifa likmēm un kā mēs konstatējām, ka ieguvēja lauksaimnieki būs tikai tad, ja tiks atcelts arī netarifu barjeras, piemēram, fitosanitārās barjeras, ne tikai tarifi. Tālāk jautājums par Eiropas uh, geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai varētu noslēgt šo nolīgumu. Es gribētu zināt, kādas uh, iebildes jums ir ASV pret šiem geogrāfiskās izcelsmes uh, norādēm ASV. Rāms Garstīs kundze. Paldies! par to, ka esat uh, pie mums um, ieradies, un man ir pāris jautājumu. Pirmkārt, vai jūs neuzskatāt, ka būtu liederīgi, ja Eiropā tiktu pieņemti tiesību akti par pārtikas aizsardzību? Šādi likumi ir spēkā ASV, Eiropā ir tikai uh, neobligāti ieteikumi. Nākamais jautājums. Vai jūsu prāt ASV žests atzīstot geogrāfiskās izcelsmes norādes, varbūt tas būtu vienīgais veids, kā e, varētu panākt, ka lauksaimniecības politika tiek iekļauta TTIP nolīgumā? piemēram, Itālijā pie Monte eh, ražo noteiktu eh, vīna šķirni vai malagas eh, vīni, ir ar šādu geogrāfiskās izcelsmes norādi. Nākamais runātājs Kārtīgi kungs. Es esmu no īrijas un man ir divi jautājumi. Pirmais par TTIP sarunām. Šobrīd ir ASV 45 ton, tūkstošu tonu kvota bez hormonu lielopu gaļas eksportam uz ASV, uz Eiropas Savienību. Un uh, Es gribu jautāt, kā jūs saskatāt šo attīstību pēc TTIP noslēgšanas. Nākamais jautājums ir tāds īru specifisks jautājums. Mēs ļoti priecājāmies par iespēju eksportēt īrijas lielopu gaļu uz ASV ASV šā gada pirmajos sešos mēnešos ir tikai 104 tūkstoši eiro apmērā šis, šī lauks lielo gaļa ir eksportēta, kaut gan bija cerēts, ka runa būs par miljoniem eiro. Paldies, Milers kundze. Es uh, pārstāvu kalnu reģionu, kur mums ir siers ar geogrāfiskās izcelsmes norādi. Un mēs būsim tītību gadījumā tie lielie zaudētāji un sarunās ar tiesniecības komisāri esam dzirdējuši, ka AS ar ASV nav praktiski iespējama tuvināšanās lauksaimniecības ziņā, eh, tāpat runājot par eh, klonēšanu, Eiropā šādas metodes eh, netiek atzītas, jautājums vai ir paredzēts Uh, marķēt uh, šādu izcelsmes gaļu, un es gribētu zināt, cik e, e bioloģisko uh, lauksaimniecības uzņēmumu ir ASV, un vai šiem uzņēmumiem ir liela nozīme. Pie mums liela uzmanība tiek pievērsta dzīvnieku lauksaimniecībai, labturībai, bet es konstatēju, ka tas diezkā nesaskan ar TTIP ievirzi. Paldies, nākamais runātājs. Mani ļoti interesē e, jaunākais lauksaimniecības e, likumprojekts un risku pārvaldība. Jautājums, kā tas ietekmē jūsu budžetu, vai jūs terēt arī vairāk naudas uh, pētniecībai, inovācijām, vai jūs domājat arī par augstnes kvalitātes uzlabošanu? Un mm, nākamais jautājums, kādas bija sarežģītākie jautājumi transpacifiskajā nolīgumā un ko jūs esat mācījies no šī saruna procesa? Šajā kundze, paldies priekšsēdētāji. Uh valsts sekretāra kungs, man jāatzīst, ka jūsu pieeja es uztveru kā pozitīvu. Un tas būs ļoti izšķirīgi, kad mēs runāsim par uh, tūgaļas tirzniecību, dārzkopību un citiem jautājumiem Un es no jums dzirdēju, ka jums rūp ģimenes uzņēmumu nākotne ASV un Eiropā, un to es augstu vērtēju. Šeit pieeja ir daudz atšķirīgāka no, teiksim, tā, ko mēs jūtam Āzijā vai, vai citviet pasaulē. Uh, Jūs eh, runājāt par konkurenci, par to, ka cilvēki paši pieņem lēmumus. Es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet, ka pietiekam daudz naudas nokļūst pie mūsu lauksaimniekiem. Ja tas tā būs, tad es neiebildīšu pret šo nolīgumu. Tagad Arabellas kungs. Mēs esam septiņi miljārdi iedzīvotāju. Uh, pasaules tagad, pēc 2050. gadā būs 9 miljārdi iedzīvotāju, un ģēmo nespēja nodrošināt visus ar pārtiku, mums jāmeklē cita pieeja. Es augstu vērtēju ASV pragmatismu, jūsu lauksaimniecības likuma projektu, kā jūs nodrošināt lauksaimniekiem ienākumus un pārtiks palīdzības apjoms ir 77 miljārdi, Eiropā ir kādi 500 miljoni. Jūs esat arī daudz gudrāki sarunu procesā nekā mēs, un tādēļ man ļoti bail no tītīp, un jūs teicāt, ka lauksaimniecība ir pēdējais punkts šajā sarunu procesā, un tas ir tāds, ka korekcijas koeficients, un tādēļ man ļoti bail. Jūs runājāt par ekvivalentām sistēmām, ko tas nozīmē, vai mēs atzīstam viens otra normas, un tas mums ir bīstami, vai arī eksperti panāk šo normu tuvināšanos. Tas būtu demokrātisks risinājums. Kaputo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Viss Pirms gribēju jūs sirsnīgi sveikt mūsu komitejas sēdē. Mums ir liels gods uh, tikties ar jums šodien. Es gribēju uzdot jautājumu, to jau minēja citi runātāji, bet es gribētu to skatīt no nedaudz cita aspekta. Eh, jūs teicāt, ka nevar būt divi identiski tirgi un ka ir jābūt divām ekvivalentām sistēmām. Jūs arī pieminējāt piesardzības principu, ko mēs izmantojam Eiropā un to, ka ASV jūs izmantojat eh, uz riska analīzi balstītu sistēmu. Eh, tāpat tik pieminēta geogrāfiskās izcelsmes nor, um, norādījumi, bet ASV ir uh, šīs tirzniecības zīmes, tātad pieejas ir atšķirīgas. Jūsu uzrunā jūs minējāt, ka tirzniec, uh, preču zīmēm un uh, geogrāfiskās izcelsmes norādēm ir jābūt ekvivalentām, bet kādēļ tad jūs šīm geogrāfiskās izcelsmes norādēm nepiešķirat preču zīmes vērtību ASV? Bogovičs kungs. Omenili ste velike razlike. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, kā esat pie mums ieradies. Jūs runājat par um, atšķirīgām un kopīgām iezīmēm uh, ASV un Eiropas lauksaimniecībā, bet nāks konstatēt, ka lauksaimniecības uzņēmuma ASV ir desmitreiz lielāka nekā Eiropā, tāpat tiek izmantotas citas metodas, piemēram, klonēšana, hormoni, pesticīdi. Uh, Visi šīs metodas tiek izmantotas plašāk ASV pie mums runā par zaļināšanu, lauku attīstību, bet ASV tiek īstenot intervences politika lauksaimniecībā, tiek sniegts atbalsts ja ir, teiksim, dabas katastrofas, kas skar lauksaimnieks vai arī sarežģījumi tirgu. Tātad šīs politikas nav diez cik labi savietojamas. Un, ja mēs parakstīsim šo nolīgumu, vai mēs vispār spēsim vairs aizstāvēt Eiropas lauksaimniekus, mūsu lauksaimniekus šis nolīgums ļoti satrauc. Un arī patērētāji ļoti uzmanīgi seko šim sarunu procesam. Hoibuš kundze. Paldies, ministra kungs, ka varējāt ierasties. Es gribētu jautāt par uh, jaunām audzēšanas tehnoloģijām. Ļoti bieži komisijas pārstāvi tiekas ar jūsu ministriju pārstāvjiem un ar gēnu tehnoloģiju industriju pārstāvjiem. Es gribētu zināt, vai jūs nāksiet pretī šiem, uh, šīm gēnu tehnoloģijām un neieviesīsiet regulējumu šīm uh, jaunajām metodēm. Kāds ir viedoklis ASV? Jūs teicāt, ka patērētāji ir gudri un paši prot izvēlēties. Ja es pareizi saprotu, tad ASV šā veida tehnoloģijas netiek marķētas tā, kā tas tiek darīts Eiropā. Tātad šeit pastāv ļoti liels atšķirības. Jūs arī teicāt, ka ekoloģiskie uzņēmumi kļūst arvien populārāki ASV, un uh, cilvēki sāk vērsties pret šādiem uh, gēnu tehnoloģiju uh, paņēmieniem. Kādā veidā šie eko uzņēmumi tiks aizsargāti? Vai mums nāksies akceptēt uh, ekoloģiskos produktus no ASV, kuri tomēr nebūs pilnībā tīri, jo pie mums uh, tolerants līmenis ir nulle? Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja vjerujem, gospodine ministre, da vi brinete o pravima i zdravlju. Ministra kungs, esmu pārliecināta, ka jūs noteikti rūpējaties par jūsu patērētāju veselību un drošību tieši tāpat, kā mēs to darām šeit Eiropas Savienībā. Vienīgais mēs redzam, ka mūsu uh, pieeja ir atšķirīga un arī standārti atšķiras. Tāpat uh, ir vairāki neatbildēti jautājumi. Uh, Jurisdikcija ASV ir diezgan liberāla un tiek akceptēts, ka pārtikas produktos ir ģēmo, kas netiek pat marķēti. Mēs e, uzskatām, ka mūsu patērētāji vēlas zināt, ko viņi ēd, un varbūt jūs varētu ieviest e, juridiskas korekcijas un varētu marķēt e, produktus, ja tie satur ģēmo. Tāpat tas attiecas arī uz hormoniem, kas tiek izmantoti lielo paudzēšanā. Vai jūs varētu izskaidrot saviem patērētājiem, kāpēc šos produktus nevar eksportēt uz Eiropas Savienību? Tiek teikts, ka Eiropas Savienībai nav nekāda argumentu, kāpēc vajadzētu aizliegt šāda veida produktu importēšanu. Eh, gribētu zināt, kā šī informācija tiek pasniegta ASV. Uh, thank you very much. Uh, Paldies. Patiešām interesanti jūsos klausīties, saka Flanagana kungs. Jūs jo īpaši runājāt par neidentiskiem ekvivalentiem. Vai jūs uzskatāt, ka hlorēta uh, lielopu gaļa ir ekvivalenta nehlorētai lielopu gaļai? Uh, vai e, ģenētiski modificēta pārtika ir ekvivalenta ģenētiski nemodificētai pārtikai. Jūs runājat arī par pienākumu pabarot mūsu ģimenes. Ja TTIP tiks pieņemts, tad mēs šo pienākumu nodosim Walmart, Lidl un Aldi, un viņiem uh, ir pilnīgi vienalga par mums. Uh, jūs teicāt, ka jums patīk šī mājīguma sajūta Eiropā. Uh, Jūs runājāt arī par patērētāju izvēli. Ja patērētāji ievēl uh, tādu valdi, tādus politiķus, kas nevēlas ģēmo savās teritorijās, tad kā jūs to uztverat? 2005. gadā jūs balsojāt par tiesību aktiem, kas aizliedza uh, izmantot ģēmo. Es gribētu zināt, kā jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem. Jā, Jārkungs. Uh, Priekšsādātā kungs, liels paldies, ministra kungs, par iespēju ar jums diskutēt. Uzdošu pirms jautājumu, pēc tam izteikšu komentārus. Jūs noteikti esat dzirdējis daudz par sarkanajām līnijām no Eiropas Savienības puses. Kādas ir jūsu sarkanās līnijas? Uh, kādas ir tās intereses ASV, no kurām jūs nevarētu atteikties? Tagad piezīmes. Es eh, viesojos ļoti bieži Ajovā jau kādus 15 gadus. Es ļoti labi zinu, kā darbojas lauksaimniecībā Ajovā. Un uh, gribētu teikt, ka jums ir ļoti pragmatiska pieeja. Lauksaimnieki ir īsti uzņēmēji. Un tāpat es saprotu arī, ka zemnieku savienībām Ajovā ir ļoti liela ekonomiska un politiska nozīme. Posel Ek, vai pušta? Eka kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšādātāji, paldies, ministra kungs. Hallo? Ja. Also danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr Minister Fils. Paldies, eh, ministra kungs. Liels paldies, ka varējāt pie mums ierasties. Šeit Eiropā mums ir ļoti augsti dzīvnieku jau, uh, labturības standarti, un esmu nu pārliecināts, ka tuvākajos gada desmitos šie standarti tiks arvien uzlaboti. Patērētāji Eiropā negaida ne tikai kvalitāti un drošību no pārtikas produktiem, bet domā arī par to, kā šie produkti tiek ražoti. Arvien vairāk patērētāji nevēlas, lai uh, viņu šķīvjos parādītos tādi dzīvnieki, kas ir auguši ciešanās. Tātad Eiropas uh, zemniekiem rodas konkurētspējas grūtības. Es ļoti labi saprotu Eiropas zemniekus, jo viņi strus ar aizdomām pret TTIP. Galu galā lētākā cena noteikti uzvarēs. Tas jau nenozīmē, ka patērētāji nebūtu gana tālrudzīgi. Es gribētu zināt, kā jūs izturaties pret šiem dzīvnieku labturības standartiem, vai jūs būtu gatavi tos pārņemt ASV un kā jūs varētu uh, pazemināt Eiropiešu bažas par TTIP. Seimoviča kungs. Čēt. Paldies priekšādātāji. Paldies uh, ministra kungs par šo iespēju apmainīties ar jums viedokļiem. Man ir divi jautājumi par TTIP. Pirmkārtām TTIP nav tikai sarunas starp valstīm tad starp Eiropas Savienību un ASV. Te ir runa arī par to, ka mums ir jāpanāk, lai sabiedrība piekristu tam, par ko mēs vienojamies. Un mans jautājums ir, eh, no kā visgrūtāk sabiedrībai būtu atteikties ASV un ko visgrūtāk būtu akceptēt? Otrais. Eiropas Savienībā mēs ļoti labi apzināmies, cik bīstama ir antimikrobu rezistence, un mēs uztraucamies par ļoti plašo antibiotiku pielietojumu lokopībā ASV. Es gribētu zināt, kā jūs vērsīsieties pret šo problēmu un kā kliedēsiet šīs bažas. Obrigada, Sr. Presidente. Ah, Sr. Ministro, seja bem-vindos a este. Paldies, ah, ministra kungs. Sirsnīgi Sveicu jūs šeit Eiropas parlamentā. Tā ir ļoti laba zīme attiecībām eh, starp eh, mūsu valstīm. Es nevēlētos tagad uh, prognozēt nākotni, bet es domāju, ka mums būs problēmas ar geogrāfiskajām norādēm un izcelsmes norādēm. Bez šī punkta šeit Eiropas Savienībā mēs nepieņemsim TTIP. Cik tālu es saprotu attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm, jūs pieminējāt paralēlu rīcību, tātad vajadzētu rīkoties paralēli. E, ko tas īsti nozīmē? Kādā veidā tiks veikta šī paralēlā darbība? Tātad vai tas notiks TTIP ietveros vai ārpus, un vai arī šeit iejauksies e, FDA iestāde? E, attiecībā uz izcelsmi, tad eh, Portugālē šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, jo mums ir gan portvīns, gan madēras vīns, un vai šeit arī ir paredzēta paralēla rīcība? Paldies! Ministri kungs, man ir divi jautājumi, ko vēlētos jums uzdot, saka Dantāna kungs. Tad, kad mēs skatāmies uz šo mūsu jauno lauksēniecības politiku, Un kad mēs konstatējam jūsu valsts apņēmību vest sarunas par konkrētiem nolīgumiem, vai jūs domājat, ka Marakešas līgums ir tagad atcelts? Un otrs jautājums. Pēc viena gada ir paredzēts prezidenta vēlēšanas. Vai jūs uzskatāt, ka sarunas varētu tikt pabeigtas līdz prezidenta vēlēšanām? Un vai jūs domājat, ka ņemot vērā rezultātus, ja šis nolīgums neti, nebūtu vēl parakstīts, vai varētu šīs sarunas m, mm, atsākt no jauna? Poseł Wojciechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wojciechowsko kungs. Paldies, priekšādātāji. Es eh, gribētu pat papildināt jautājumu, kur uzdeva jau iepriekšējie runātāji. Par ģēmo Eiropas Savienībā mēs eh, pakāpeniski mainām mūsu attieksmi pret eh, ģēmo. Šī attieksme kļūst arvien ierobežojošāka, un mēs ar, arvien lielāku uzmanību mēģinam ierobežot eh, ģēmo labības audzēšanā ASV, taču attieksme ASV ir atšķirīga. Gribētu jautāt, vai jūs ASV ņemat vērā zinātnieku atzinumus, tā skaitā arī ļoti daudz amerikāņu zinātnieku atzinumus, kas saka, ka apdraudējums no ģēmo labības ir patiešām ievērojams. Līdz ar to mūsu vienošanās kļūst ar vien sarežģītāka. Kalenovska kungs. Paldies. Sekretāra kungs, pavisam īs jautājums. Kad tiks publicēti jaunie noteikumi pateicoties kuriem Polija citu valstu starpā tiks iekļauta to valstu sarakstā, kas drīkst eksportēt savus produktus uz ASV. Šeit domāju par āboliem citu produktu starpā. Šo sarakstu gribēju publicēt šogad, bet kad tas īsti notiks? Paldies, es pats arī gribētu uzdot maz jautājumu. Kas īsti ir neliels uh, uzņēmums pēc jūsu domām? Un uh, cik daudz uh, lauksaimniecības zemes pēdējā perioda laikā vairs netiek izmantots? Notiek arī diskusijas par standārtiem lauksaimnieciskajā ražošanā. Uzdod šos jautājumus tāpēc, ka sadarbība starp Eiropas Savienību un ASV globālajā līmenī noteikti būs atkarīga no mūsu tehnisko uh, Uh, standārtu salīdzināšanas. Mikrofonu runātājiem lūdzu. Well, there have uh, obviously been uh, a number of questions. Jā, tika uzdodas diezgan daudz jautājumu, mēģināšu darīt visu, kas ir manos spēkos, lai atbildētu uh, Uh, uz lielāko daļu no tiem. Jūs pieminējāt ļoti svarīgas lietas. Pirmkārtām, kāpēc mēs neizturamies pret um, Eiropas Savienību kā pret uh, vienotu veselumu? Vienkāršs iemesls. Pieminēšu šeit putnu gripu. Tad, kad uh, putnu gripa plosījās ASV, tas attiecās uz 21 štatu. 29 eh, štatos nebija pilnīgi nekādu problēmu eh, putnkopībā. Ja mēs attieksimies pret eh, Eiropas Savienību kā pret vienotu veselumu, ja vienā valstī būs problēma, tad visām pārējām valstīm vajadzēs ciest no šo problēmu sekām. Uzskatām, ka tas nav īsti godīgi gadījumā, ja kāda valsts nav cietusi no konkrētas slimības vai problēmas. Tieši tāpēc mēs izmantojam šādu vienotu procesu. Tātad eh, lielopu gaļa, īrija, Nīderlanda un Lietuva m, mm, ir panākušas progresu, lai atkal atvērtu lielopu gaļas tirgu. Tātad tas ir tāds protekcionisks pasākums, ja e, ir runa par slimībām, tad es uzskatu, ka tāda ir godīga pieeja. Mēs, piemēram, neuzskatām, ka Uh, Virģīnijai vajadzētu slēgt uh, eksportu tikai tāpēc, ka kaut kas ir noticis Ajovā, kas ir uh, tūkstoši jūdžu attālumā. Uh, Runājot par lielopu gaļu, gribētu teikt, ka mūs uztrauc pašreizējais TRQ stāvoklis. Atcerēsimies neseno uh, PTO lēmumu, kas paredzēja iespējamas sankcijas. Un zināmā veidā mēs varējām izmantot TRQ, lai mainītu noteikumus lielopgaļas tirgū. Pašlaik ASV situācija ir mainījusies. Tad situācija pirms e, daudziem gadiem bija pavisam savādāka. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai tiktu ievēroti noteikumi, kas tika pieņemti pēc lēmuma PTO. Līdz nebūs sasniegt šis stāvoklis, būs ļoti grūti uh, noteikt, kāds šis tirgus izskatīsies. Tika uzdots arī jautājums par mūsu lauksaimniecības likumu programmu izmaksām. Neviens ASV neuzskatīja, ka vajadzētu maksāt zemniekiem tad, kad cenas bija milzīgi augstas. Tad, tad mēs negribējām šeit izsniegt čekus zemniekiem. Programmu bija ļoti grūti aizstāvēt. Tāpēc mums vajadzēja reformēt šo sistēmu. Mēs gribējām nodrošināt uh, ta, palīdzību tad, kad tā bija vajadzīga. Uh, ir uh, ietaupīti 23 miljardi dolāru, kopš tika pieņemts šis likums. Mēs uh, neredzējām, ka valdības pētniecības budžets būtu palielinājies, bet mēs uh, pieredzējām, ka uh, izveidojās privāti pētniecības fondi, kas saņem 200 miljonus dolāru no ASV valdības, un privātais sektors ir ieguldījis līdzīgu summu, tātad mēs esam ieguldījuši 400 miljonus dolāru lauksaimniecības pētniecībā. Vēsturiski lauksaimniecības pētniecības budžets ir bijis ļoti neliels, ņemot vērā problēmas, ar ko mēs saskaramies. Un noteikti vajadzētu paskatīties, kā varētu veicināt eh, politikā ieguldīt vairāk lauksainiecības budžetā. Mēs saskarsimies ar eh, klimata pārmaiņu problēmām, ar dažādiem kaitēkļiem un saslimšanām. Tāpat arī ūdens ir ļoti smags jautājums, kas ir jāpēta un kam ir jāpievērš gana daudz laika un uzmanības ikvienā valstī visā pasaulē. Uh, Tāpēc es ceru, ka pētniecības budžets tiks palielināts. Mani pārsteidza komentārs, ka Eiropas Savienība pievērš uzmanību uh, lauku attīstībai, un ASV tas netiekot darīts. Es uzaugu lielā pilsētā, Pitsburgā, Pensilvānijā. Mani adoptēja no pāriņu nama, uh, bet mani adoptēja otro reizi. Mana sieva ir no Aivas, un mēs devāmies uz viņas pilsētu. Un es biju jurists, pārstāvēju lauksaimniekus 80. gados šajā pilsētā. Mēs pārveidojām lauksaimniecības ekonomiku, un ļoti daudziem lauksaimniekiem klājās ļoti grūti šajā periodā. Es viņus pārstāvēju, un šī pieredze man vienmēr ir prātā. Es ļoti augstu vērtēju cilvēkus, kas apstrādā zemi. Uh, Es jūtu, ka viņi eh, jūtu saikni ar zemi. Man šķita, ka man ir jādara viss, kas ir manos spēkos, lai radītu šādas ekonomiskas iespējas lauku apvidos. Izaicinājums bija tāds, ka tā kā lauksaimniecībā ražošana kļuva arvien efektīvāka, eh, tad mm, agrāk 90% eh, no Amerikas bija lauki, tagad tikai 15% ir lauki. Un nebija tā, ka mēs šo ekonomiku aizstājām ar kaut kādu papildinošu ekonomiku. Pašlaik to mēs darām, un šeit ir četri stūrakmeņi. Protams, ražošana lauksaimniecībā ir ļoti svarīga. Tāpat arī vietējās un reģionālās pārtikas sistēmas ir ļoti būtiskas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Aizsardzība, tad, tad te ir labums gan augsnē, gan veselībai, gan dažādiem apstākļiem. Mēs izvairamies no erozijas, uzlabojam ūdens kvalitāti. Uh, Un pašlaik tā ir arī jauna tirgus iespēja. Ir nozares, kurām ir ļoti būtiska oglekļa sekvestrācija, tāpat arī mēs uzskatām, ka vajadzētu investēt zaļās infrastruktūrās, tātad investēt dabas aizsardzībā. Šeit lauksaimniekiem rodas papildienākuma avots. Tāpat arī atpūtas industrija, kas ir ļoti būtiska veselīgai lauka ekonomikai. Un tāpat arī atkritumu apsaimniekošana. Šeit var saražot ne tikai um, degvielu, bet var nodrošināt uh, to, ka šī degviela aizstāja fosilās degvielijas. Šādā veidā mēs radām dažādas uh, iespējas laukos, radām darba vietas, izvairamies no uh, lauksaimniecības atkritumiem, Tie, šī industrija pašlaik nodarbina 4 miljonus cilvēku un aptver 364 miljārdus dolāru. Mēs uzskatām, ka šāda ekonomika varētu radīt papildu ienākumu avotus lauksaimniekiem un eh, darba vietas tiem, kas vēlas eh, dzīvot laukos. Tātad eh, manā departamentā mēs domājam par lauku attīstību un katru dienu iedzinamies šajos jautājumos, jo mani pat patiešām interesē mm, bērni, kas aug mazās pilsētās, tā kā mani bērni, tāpat arī mana sieva ir uzaugusi mazā pilsētā, un uh, mani vēlētāji arī dzīvo šādās mazās pilsētās, tieši tāpēc es vienmēr centīšos darīt visu, lai radītu viņiem iespējas. Par marķēšanu. Ļoti daudzi par to runāja. Pašlaik mums ir marķējums um, pārtikas produktiem, kam, kuros nav ģēmo, tātad visi, kas vēlas, var iziet eh, šādam procesam, lai marķētu savus produktus eh, kā ne ģēmo produktus. Šis process ir ļoti strikts. Pašlaik notiek sarunas ASV kongresā par iespēju izmantot šo paplašināto svītru kodu vai QR kodu Un arvien vairāk uzņēmumu izmanto šo iespēju iekļaut uh, detalizētu informāciju, kuru var pēc tam ielādēt caur svītru kodu uh, vietārunī. Un arī tur var parādīties, ka šajā produktā nav ģēmo. Iespējams, ka ir labi noteikt uh, nulles tolerances sistēmu, taču uh, testēšanas mehānismi kļūst ar vien precīzāki, un es domāju, ka šādu perfektu situāciju būs ļoti grūti panākt. Noteikti, ka vajadzēs noteikt kaut kādu slieksni. Lauksaimniecības departamentam iespējams dos norādes izveidot šādu slieksni, bet es domāju, ka nākotnē patērētāji noteikti viegli varēs uh, pateikt, vai viņa produkts, viņa pirktais produkts ir ekoprodukts vai nē, un cik daudz ģēmo tas satur, un tad arī patērētāji varēs izvēlēties. Man uzdev jautājumu par um, ASV sarkanajām līmen, līnijām. Vēstnieks Romēns ir atbildīgs par šī tirdzniecības nolīkuma sarunu vešanu, un noteikti, ka viņš nepriecātos, ja jums tagad norādītu, kādas ir mūsu sarkanās līnijas. Es pat īsti nezinu, vai tādas ir. Es zinu, ka ir sarežģīti jautājumi. Jūs uz vairākiem no tiem norādījāt, tātad geogrāfiskās norādes, izcelsmes norādes. Lūk, kāpēc šis ir sarešķīts jautājums. Mums ir lauksaimnieki Aijavā, Viskonsinā, Kalifornijā, kas ražo sīru, kas viņu prāt nu, ir apzīmējums ar šiem ģenēriskajiem apzīmējumiem, teiksim, mozzarella vai parmezāns. Šos nosaukumus viņi ir lietojuši jau ļoti ilgu laiku. Cilvēki Eiropā uzskata, ka e, šos nosaukumus var izmantot tikai tie, kas e, sāka šos procesus, sāka ražot šāda tipa sieru. Tātad jautājums ir par to, vai Mēs pasakām, ka šis process sākās konkrētā valstī, konkrētā reģionā, un otrkārt varbūt mēs varam arī akceptēt to, ka šis nosaukums ir lietots tik ilgi un tik plaši, ka mēs liedzot izmantot šo nosaukumu, radam ierobežojumu šiem ražotājiem. Tātad, protams, konkrētais reģions var kaut kādā veidā sevi izsākt šajā tirgū, bet mēs neliedzam tajā pašā laikā arī citiem ražotājiem izmantot šo nosaukumu. Varbūt varētu izmantot šādu mehānismu. Nesen vedām sarunas par klusā okeāna līgumu, un e, arī tur parādījās diskusijas par geogrāfiskajām norādēm. Un šeit arī parādījās e, šāds process. Protams, šis jautājums ir sarežģīts. Man ir te pierakstīta vesela lapus ar jautājumiem, varbūt eh, neievērošu chronoloģisko kārtību. Jautājums par vēlēšanām. Jā, protams, vēlēšanas ir ļoti svarīgas, un jaunajam prezidentam varbūt būs pilnīgi atšķirīgs viedoklis vai arī tāds pats viedoklis. Es eh, varētu minēt, ka lielākā daļa no prezidenta kandidātiem, kurus uh, nominēs partijas un kas varētu kļūt par prezidentiem, uh, lielākā daļa no viņiem atbalsta tirdzniecību, brīvu tirdzniecību. Varbūt viņi arī uzskatīs, ka ir vairāki aspekti, kas ir jāiekļauj noteikti tirdzniecības nolīgumā, bet kopumā es uzskatu, ka lielākā daļa prezidenta kandidātu atbalsta tirdzniecību vispārīgā līmenī. ASV un arī Eiropas Savienībā ir cilvēki, kuriem ir ļoti konkrēti viedokļi par šiem jautājumiem. Manā partijā vairākas lauksaimniecības grupas ir uzdevušas tādus vispārīgus jautājumus par TTIP. Not, uh, Lielākā daļa lauksaimnieku atbalsta TTIP. Uh, lielākais izaicinājums ASV ir tas, ka tie, kas iestājas par tirdzniecību, iespējams nav paveikuši pietiekami daudz darba aprēķinātu, kā tieši tirdzniecība ietekmē valsti. Ja tiek aizvērta fabrika ar 300 darbiniekiem ASV, tiek pārcelt uz citu valsti, tad visi uzveļ vainu tirdzniecībai. Kamēr mazi uzņēmumi, e, ja viņi, teiksim, nodarbina par 3 vai 5 darbiniekiem vairāk tirzniecības dēļ, tad e, virsrakstos tas neparādās. Ziņām tas nav tik svarīgi. Es domāju, ka mēs nāsam pietiekami daudz uzsvēruši tirdzniecības nozīmi, kamēr citi ir pārāk daudz nomēlojuši tirdzniecību. Uzskatu, ka šīs diskusijas noteikti turpināsies vēl kādus sešus mēnešus ASV, un mums vajadzētu mēģināt pārliecināt cilvēkus ASV par tirdzniecības nozīmi. Tik uzdot jautājumu par āboliem un bumbieriem. Mēs strādājam pie galīgā apstiprinājumā mūsu departamentā. Uzskatu, ka vēl būs vajadzīgs laiks diskusijām un apspriešanai, bet jebkurā gadījumā pavisam drīz šī atļauja varētu tikt dota. Jautājums par pārtikas drošību ir ļoti svarīgs. Nesen mēs pieņēmām pārtikas drošības modernizācijas likumu. ASV ir 50 atšķirīgas aģentūras, kas kaut kādā veidā ir atbildīgas par pārtikas drošību. Ajovā mums ir viena aģentūra, kas ir atbildīga pārtikas drošību. Ar šo likumu esam mēģinājuši nodrošināt paralēls ar to, kas tiek darīts federālajā līmenī. FDA um, pārtikas drošības aģentūra ir atbildīga par lielāko daļu pārtikas. Uh, ir aģentūra, kas ir atbildīga par vistas un, vistas un pienas produktiem. Un absurds ir tāds, ka, ja jūs pasūtat picu, uz kuras ir tikai sirs, tad FDA aģentūra būs atbildīga. Kamēr jūs uzliekat uh, tur mazliet piparu, tad būs atbildīga otra aģentūra. Man pašam tas tā nav īsti skaidrs. Mēs mēģinām šīs programmas uh, salīdzināt. Tātad uh, FDA aģentūra reaģē uz uh, problēmām, ja tādas ir parādījušās kamēr otra aģentūra, USDA aģentūra, savukārt ir atbildīga par novēršanu, tātad, lai šādas problēmas nerastos. Nesen mēs uh, paplašinājām šo līmeni, uh, mēs, uh, piemēram, tagad paredzam, ka, ja produktam ir problēmas, tas tiek nekavējoties uzlikts plauktiņi, to nedrīkst laist tirzniecībā. Tāpat ir jādomā par to, vai nebūtu vienkāršāk izveidot vienotu aģentūru, kas varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Tāpat arī ir būtiski domāt par atbildīgumu. Ir jāspēj reaģēt uz pārtikas apdraudējumiem pēc iespējas ātrāk. 300 miljoniem patērētāju mums ir, un ir ārkārtīgi daudz produktu, kas tiek patērēta līdz ar to šādas problēmas ir ļoti iespējamas very... Mūsu lielopu industrijai ir ļoti laba ilgspējīguma definīcija. Tātad šeit ir runa ne tikai par dzīvnieku labturības jautājumiem, bet arī par vīdes un ekonomisko ilgspējīgumu. Ja pastāv šāda ilgspējīguma sistēma, tad nevar teikt, ka ir vajadzīgs tikai viens no šiem elementiem. Varbūt visaugstākie standarti pasaulē, bet ja neviens nespēs tos ievērot, tad uh, tie neko nedos. Ja būs tādi zemi standārti, tad radīsies problēmas ar dzīvnieku labturību. Mēs mēģinam nodrošināt šādu kopējo ilgspējīgumu. Ja runa par dzīvnieku labturību, tad mēs mēģinam uzlabot arī starptautiskos standārtus, lai saprastu, kas tieši tiek prasīts, lai definīcijas būtu visiem saprotamas. Es domāju, ka mūsu cilvēki noteikti reaģēs un arī pats tirgus šeit spēlē ļoti lielu lomu. Patērētāji prasa daudz, un tirgus to reaģē. Lieli uh, ātrie restorāni pašlaik uh, pielāgo savas procedūras, lai ņemtu šo standartus vērā. Tik uzdots jautājums par tiskām sistēmām. Teikšu atklāti, šeit noteikti varētu daudz un gari diskutēt. Šodien mums nebūs laika. Piemēram, biodegvielas jomā. Jūs atbalstāt uh, biodegvielas jēdzienu, bet jūs atbalstat tikai tād, ja uh, šī pārtika ir ražota ilgspējīgi. Mūsu sojas pupiņa audzētāji uzskata, ka viņi izmanto ilgspējīgumu. Iespējams, ka tas tiek ne, ne, netiek darīts tāpat kā Eiropā, bet rezultāts ir vienāds. Mēs uzskatām, ka tā ir ekvivalenta, bet nav identiska sistēma. Ja jūs definējat eh, sasniedzamo mērķi, tad parādās jautājums, vai ir tikai viens veids, kā šo mērķi sasniegt, vai arī šādi veidi ir daudz, daudzāk. Tādā gadījumā šīs sistēmas ir ekvivalentas, bet nav identiskas. Domāju, ka runājot tālāk par TTIP, Mēs noteikti arī runāsim par šiem mērķiem un veidiem, kā tos sasniegt. Un noteikti mēs šeit atgriezīsimies pie ģēmo un pie tirzniecības mārķējuma sistēmas. Jūs arī uzdevāt jautājumu par mazu uzņēmumu definīciju. 2,2 miljonu lauksēmnieku ASV ir definēti kā lauksēmnieki, un tātad te ir runa par uzņēmējiem, kas uh, ražo produktus, kuru vērtība ir tūkstots dolāru vai vairāk. Protams, ka tas ir tāds, tā, tāda plaša definīcija. Šo 2,2 miljonu vidū ir 1,3 miljonu lauksēmnieku, kas ražo produktus, kuru vērtība ir mazāka par 10 tūkstošiem dolāru. Tātad lielākā daļa no šiem lauksaimniekiem ir šajā kategorijā. Viņi ražo mazāk par 10 tūkstošiem dolāru. Viņiem ir neliels lauciņš aiz mājas, viņi um, pārdod, teiksim, abolu sidru lauksaimnieku tirciņos rudenī. 700 eh, tūkstoši ražotāju ražo vairāk produktu par 10 tūkstošiem dolāru, bet mazāk par 250 tūkstošiem dolāru. Un e, šos lauksaimniekus var definēt kā ģimenes uzņēmumus, mazus un vidējus uzņēmumus. Jūs varētu teikt, ka tātad e, tās ir ģimeņu saimniecības. Un tad ir 200-300 tūkstoši uzņēmumu, kas ražo vairāk par 250 tūkstošiem dolāru gadā. Un tātad tie ir lielie uzņēmumi. Lielākā daļa lauksaimnieku tomēr ir mazi un vidēji uzņēmumi. Gandrīz visi lauksaimnieki, kas ir šajā, šajās divās mazākajās kategorijās, um, strādā paši savā saimniecībā, tātad viņš pats un viņa laulātais strādā kā lauksēmnieki. Šeit mēs mēģinam radīt papildu ienākumu avotus, kas ļautu šiem cilvēkiem saglabāt saimniecību, bet neliktu viņiem strādāt divās darba vietās. Mēs redzam, ka jaunieši, skatoties, cik smagi viņu vecākiem ir jāstrādā, bieži vien neizvēlas turpināt darbu zemnieku saimniecībās. Pēdējais, ko es vēlētos teikt. ekoloģiskais marķējums un ģēmo, kā tas var līdzās pastāvēt ASV. Šīs diskusijas eh, sākām pirms vairākiem gadiem AC21 programmas ietveros. Eh, tad te ir runa gan par ģēmo ražotājiem, gan par ekoloģiskiem ražotājiem, gan par tādiem ideju veicinātājiem ASV lauksēmniecībā. Es viņiem jautāju, kā šie GMO produkti un ekoloģiskie produkti varētu līdzās pastāvēt. Ražotājiem ir jāsaprot, ko dara viņu kaimiņi, un sēklu uzņēmumiem ir jāsaprot, ka ir jāizmanto īstās metodas un īstās vietas, lai šīs iestādītās sēklas neradītu nekādas problēmas, un lai kopīgi šo risku varētu mazināt. Tāpat arī ir vajadzīgi papildu risku pārvaldības rīki. Ir jānodrošina arī, lai tiktu radītas izmaiņas, teiksim, kompensācijās, ja rodas problēmas. Tāpat arī ir jāveic papildu pētījumi. Uh, Mēs nedomājam, ka šīs noplūdes ir tik nozīmīgas, uh, kā mums likās. Tāpat arī esam veikuši aptaujas, uzdevuši jautājumus ekoloģiskiem ražotājiem, lai redzētu, vai ir radušās problēmas no ģēmo. Un īsnībā šāda problēma ir ļoti maz. Mēram 20 tūkstoši cilvēku, kas ir oficiāli certificēti kā ekoloģiskie ražotāji. Iespējams, ir arī citi, kas tikai sevi sauc par ekoloģisku ražotāju. Īsnībā viņi nav izgājuši cauri certifikācijas procesam un atbil neatbilst visām prasībām. Oficiālais skaitlis ir apmēram 20 tūkstoši. Tika pieminēti 2000. Es īsti nezinu, kas eh, notika šajā balsojumā. Es eh, biju valdībā, bet varbūt es nepiedalījos tieši šajā konkrētajā balsojumā. Varbūt mēs varētu šo jautājumu noskaidrot atsevišķi. Things, but... Avīzes jau nevienmēr pareizi visu ziņo, iespējams, jums taisnība. Es šeit, ka es atbildēju uz lielāko daļu no jautājumiem, varbūt kaut ko palaidu garām, bet man, protams, bija ļoti laba veselīga diskusija. Panie ministrze, było tyle pytań. Sekretāra kungs, mums bija tik daudz dažādu jautājumu. Wyrazem podziękowania. Es gribētu pateikties jums un aplausi arī ir tāda pateicība jums par jūsu atbildēm. Es gribētu nedaudz atsaukties to, ko jūs teicāt pašā sākumā. Jūs teicāt, ka Amerikas lauksaimniecība ārzemēs netiek īpaši labi izprasta. Es domāju, ka tas ir svarīgs vēstījums, jo arī mums dažkārt rodas iespējas, ka mūsu lauksaimniecību uh, Eiropas Savienībā labi nesaprot it kā tur kaut kas notiek, bet tā ir ļoti specifiska nozara un to ir eh, diezgan grūti salīdzināt ar citām ekonomikas nozarēm. Kad jūs runājat par pārtikas drošību un drošumu, es domāju, ka tētip vajadzētu izpildīt šo mērķi. Tā vajadzētu mūs noviest pie tāda pie plašākas izpratnes par lauksaimniecības jautājumiem. Par to tāda jau arī ir globalizācijas nozīme, tas ir noticis finanšu nozarē, un tas arī lēnām notiek lauksaimniecībā. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga zinām iejaukšanās no valsts, jo brīvais tirgus pats nespēs tikt galā. Ja domājam par finanšu institūcijām, šķiet, ka uh, tirgus instrumentiem uh, ir uh, vieglāk būt veiksmīgiem tur nekā citās nozarēs. Uh, lauksaimniecībā izaugsmē vai izaugsmi vai uh, ražošanas apjomu samazināšanos tieši ietekmē klimata apstākļi. Ir ļoti iespējams, ka pasaules iedzīvotāju skaits sasniegs 10 miljardus 2050. gadā, un ja līdz tam laikam obaltumvielu patēriņš Āzijā turpinās pieaugt kā līdz šim, tad mums būs patiesas problēmas gan ar ūdeni, gan ar uh, zemes sagrāvšanu, gan arī citām, citas līdzīgas problēmas, kas tieši sasaistās ar klimata pārmaiņām. Tas viss radīs ļoti nozīmīgu uh, slogu lauksaimniecības nozarei. Un es uzskatu, ka šajā ziņā mūsu viedokļi ir ļoti līdzīgi. Es uzklausīju to, ko jūs teicāt, sekretāra kungs, Un tad tajā rodas iespējas, ka Eiropas lauksaimniecības joma ir ļoti tuva Amerikas lauksaimniecībai. Tomēr mans viedoklis uh, ir tomēr, ka tāds, ka atšķirības ir dziļākas, jo ir jāpaturprātā šī dažādība un daudzveidība, kas pastāv um, Eiropas Savienības iekšienē, un atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem Eiropā, un šīs atšķirības ir krietni lielākas nekā ASV. Sekretārkungs, vēlreiz liels jums paldies! Uh, Esmu pārliecināts, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šīs informācijas, ko jūs mums sniedzāt. Es domāju, ka šī viedokļu apmaiņa bija ļoti liederīga. Vērts vēl jums. Priekšsēdētāj kungs, vēlreiz paldies jums par sniegto iespēju. Es tiešām esmu pateicīgs par laiku un uzmanību, ko visi man šodien veltījāt. Gribētu nobeigumā vēl pateikt divas lietas. Pirmkārt, Eiropā ir lieliska reputācija. Uh, Eiropas lauksaimniekiem, Eiropas produktiem ir ļoti laba reputācija un tā ir augstas, augstas pievienotās vērtības signāls un par to arī ir, tajā ir interesēti arī ASV patērētāji un tas arī rada šo tirzniecības līdzsvaru trūkumu. Jūs tiešām pārdodat ļoti vērtīgus produktus. Jautājums par to, kā Eiropa izdzīvos procesā. Es domāju, ka uh, Eiropas lauksaimnieki izdzīvos izmantojot tātad savas augstās kvalitātes un augstas vērtības produktus. Bet tie no mums, kas ir ieinteresēti lauksaimniecībā, mums ir divas pamat problēmas. Pirmkārt, mēs saskarsimies ar būtiskiem izaicinājumiem, ko radīs klimata pārmaiņas un kā nozarei, kā cilvēku grupai, kā globālai vienībai, mums par to jāizturās ļoti nopietni. Uh, Un arī Parīzes ietvaros mēs mēģināsim panākt uz to lielāku fokusu. Un otrkārt, ja runājam par tirzniecības uh, nolīkumiem, es vienmēr esmu bijis nobežījies par lauksaimniecības relativitāti salīdzinot ar citām nozarēm. Tā iemesla dēļ, ka lauksaimnieku skaits ASV ir relatīvi neliels, tas ir novedis pie tā, ka lauksaimniecības jautājumi nevienmēr ir sarunu uh, dienas kārtības augšgalā. Mēs varam runāt, par, parasti runas par citiem programmiem, par farmaceitiskiem, bioloģiju un tā tālāk. Nā, arī citi jautājumi ir ļoti svarīgi ekonomikai, bet gala beigās arī vienā komentārā jau tika norādīts, ka ja mēs neatbalstīsim lauksaimniekus, ja viņi beigs savu darbību, tad jau nebūs nekādas nozīmes par to, ne, nebūs nekādas nozīmes tam, kāds ir nolīgums. Mums jānodrošina tas, ka saruna vedēja līderi visās valstīs saprot, cik svarīgu lomu spēlē lauksaimnieki. Ir jānodrošina nepieciešamais cieņas līmenis, es runāju galvenokārt par saviem, savas valsts iedzīvotājiem, lai lauksaimnieki tiktu sniegts nepieciešamais cieņas līmenis, jo mēs nododam ļoti lielu atbildību relatīvi nelielai cilvēku grupai, viņi sniedz mums iespēju piepildīt mūsu sapņus citās jomās, un iespējams mēs nevienmēr viņus par to novērtējam. Paldies! Priekšstādātājs, liels paldies, sekretāra kungs! Uzskatu, ka šī viedokļu apmaiņa bija ļoti liederīga abām pusēm, un esmu pārliecināts, ka mēs atgriezīsimies pie jūsu teiktā vairāk nekā vairāk kārt nākotnē. Tagad viens minūtes pārtraukums.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 iekavējušies. Pievērsīsimies tagad piektajam punktam mūsu darba kārtībā. Es pat nezinu, kā būtu labāk, kuru punktu vajadzētu izskatīt kādā secībā. Tagad mums paredzēta viedokļa apmaiņa ar lauksimnes ģenerāla direktorāta pārstāvi par tirzniecības sarunām lauksimniecības jomā. pēc viedokļu apmaiņas ar ASV lauksaimniecības sekretāru. Tagad mums būs iespēja noturēt viedokļu apmaiņu ar Džonu Klārku, kas ir ģenerāldirektora vietas izpildītājs agrī ģenerāldirektorātā, kur atbildības joma ir divpusējās tirzniecības sarunas. Ar to domāju TTIP jautājums no zāles. Vai, jautā, vai šī sanāksme tiek translēta internetā vai tā ir slēgta sanāksme? Priekšstājs atbild, ka sanāksme tiek raidīta internetā. Thank you takim razie oddaję panu głos. Bardzo proszę. Prosiłbym... Un tagad došu vārdu Klārka kungam. Lūdzu paturiet prātā, ka esam nedaudz iekavējuši laika grafikā, lai, protams, nav jūsu vaina vai atbildība, bet paldies, kur gribam. Paldies, priekšsēdētāji. Angeldā ir teiciens, ka, ja esat uz skatuves, tad nevajadzētu mēģināt konkurēt ar dzīvniekiem vai bērniem. Uh, Un es tur varētu izdarīt analoģiju, ka nevajadzētu mēģināt konkurēt ar Vilsakonku, kurš, uh, kurš piedāvā ļoti iespējīgu prezentāciju. Es pat nemēģināšu ar viņu konkurēt. Es uzstāšos tā eiropeiskāk un pieticīgāk, sniegšu jums īsu jaunāku informāciju par starptautiskās tirzniecības jomu, lauksaimniecības pārtikas jomā. Tātad īsi informēšu par uh, Pasaules tirzniecības organizācijas sarunām, tad nedaudz īsi par mūsu divpusējiem tirzniecības nolūkiem un treškārt par to, ka efektīvāk vajadzētu izmantot. Par to, kā efektīvāk vajadzētu izmantot mums jau parakstītos tirzniecības nolīgumus. Un visbeidzot, arī kāds punkts, ko vienai Vilsaka kungs savas prezentācijas sākumā, ir pārtikas drošuma un starptautiskās sadarbības jautājums. Sākšu ar plašāku kontekstu. Uh, lauksaimniecības tirzniecības darba kārtība ir ļoti būtiska kā LP taļa. Ir ļoti svarīgi, lai mēs saviem nodokļu maksātājiem varētu parādīt to, ka lauksaimniecības produkts sniedz savu ieguldījumu ekonomikas attīstībā un rada arī tātad sabiedrisko labumu. Un tātad tiešām šī joma sniedz savu ieguldījumu Eiropas izaugsmē un darba vietu radīšanā, tad mēs runājam par Eh, tieši radītām 2,2 miljonus darba vietām. Ekrānā varat redzēt, ka nu jau ceturto gadu pēc kārtas esam bijuši pasaules lielākie uh, eksportētāji un arī importētāji. Tātad sarkanā līnija veids šo nošķīrumu. Mums ir pozitīva tirzniecības bal, li, bilance, ja runājam par lauksaimniecības produktu tirzniecību. Tad mēs nerunājam tikai par augstas pievienotās vērtības lauksaimniecības produktiem. Mēs diezgan veiksmīgi darbojamies arī vidējas klases produktu tirzniecības jomā un arī tirgojas tādiem produktiem kā graudaugiem. 2015. gadā šī pozitīvā tendence turpinās par spīti uh, Krievijas embargo 2014. gada beigās, kas ietekmē aptuveni 6 miljardu eiro vērtu eksportu, un šogad beigās mēs sagaidām aptuveni 6,5% pieaugumu. Un nākotnes prognozes ir visnotaļ pozitīvas. Izaugsme un pieprasījums Eiropas iekšienē paliks diezgan ierobežots, un jūs arī dzirdējāt, ko teica sekretārs Vilsaks. Mēs paredzam milzīgu pieprasījuma pieaugumu Āzijas ekonomikās un arī Āfrikā, kur būs ļoti liels gan iedzīvotāju skaita pieaugums, gan arī uh, aizvien pieaugs uh, vidējā, vidējā sabiedrības slāns, kas aizvien vairāk patērēs piena un gaļas produktus, ko Eiropa tik ļoti labi gan ražo, gan eksportē. Ja palūkojamies uz pašreizējiem importu un eksporta tendencēm, Te redzat pagājušā gada importu. Mēs jau īpaši daudz importējam preces no ASV un Brazīlijas, gan soju, gan dzīvn, dzīvnieku barību, riekstus no Ķīnas, importējam augļus, dārzeņus, Indonēzijas palmu eļu. Faktiski mēs importējam preces, ko var izmantot tālākā pārtiks apstrādē. Un no otras puses eksports. Šie ir mūsu lielākie noieta tirgi ASV, Dienvidaustrumāzija, Ķīna, e, tuvajos austrumos ir ļoti liels graudaugu tirkus, un līdz pat pagājušā gada e, vidum arī Krievija bija viens no mūsu eksporta galamērķiem. Īsti pievērsīšos PTO darba kārtībai. Pēc desmit dienām Nairobi notiks ministru konference Eh, droši var teikt, ka vismaz pašlaik lauksaimniecības tirgus piekļuve un iekšzemes subsīdiju jautājums netiks iekļauts Nairobi dienas kārtībā. Galvenie jautājumi darba kārtībā būs eksports, eksporta konkurētspēja, mums ir ļoti liela interese šajā jomā, un tas, ko mēģināsim panākt eh, PTO ministru konferencē Nairobē, Nairobi būs tātad eh, mēģināt novērst šo fokusu eksporta subsīdijām ir mēģinājumi pilnībā izskaust eksperta, eksporta subsīdijas. Tas būtu iespējams, ja tajā pašā laikā cits tirzniecības eh, pasāku, citi tirzniecības atbalsta pasākumi eh, tiks eh, vairāk disciplinēti. Mēs vairs tātad nerunāsim tātad par vienpusēji par eksporta subsīdiju izskaušanu. Tagad par brīvās tirdzniecības nolīkumiem. Pēdējos gados galvenokārt savas tirdzniecības attiecības veidojam divpusējā veidā. Un vienīgais veids, kā ir iespējams samazināt tarifus mūsu eksporta tirgos, ir parakstot divpusējas brīvas tirdzniecības nolīkums. Šī karte parāda jau parakstītos nolīgums pēdējo divu, trīs gadu laikā. Tas skaitā ļoti interesants ar Koreju, Kolumbiju, Peru, ar Kanādu, Dienvidāfriku. Pēdējās pāris nedēļās mēs pabeidzām brīvās tirdzniecības nolīgums sarunas arī ar Vietnamu. Tas ir ļoti pozitīvi no lauksaimniecības perspektīvas, No Vietnamas puses viņi ir pilnībā liberalizējuši visas nozares, kurās mums ir eksporta interesi, jo īpaši runājam par lielopgaļu, cūgaļu, piena produktiem, vīniem un alkoholu un dažādu veidu apstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Tajā pašā laikā, ja runājam par importu no Vietnamas, mēs varēsim parūpēties par sensitīvajiem sektoriem, piemēram, rīsiem, cieti, cukuru, izmantojot tarifa likmes kvotas un arī geogrāfiskās norādes, par kurām daudz dzirdējām arī iepriekšējā uh, diskusijā saskaņā ar brīvās tirzniecības nolīgumu Eiropas no, Savienība nodrošinās 170 mūsu produktu jau uh, aizsardzību. Vietnama ļaus mūsu eksportētājiem piekļūt ļoti ātri augošam tirgum, tas būs ļoti labs precedents nāk uh, brīvajiem nolīgumiem. Uh, par kuriem vedam sarunas Āzijā un Dienvidaustrumāzijā. Jārunājam par nākamo fāzi brīvo tirzniecības nolīguma jomā. Ķīna, mēs runājam par geogrāfiskām norādēm, notiek, tātad plānojam ir sarunas ar, ga, ar līča valstīm. Japāna, Japāna ir ļoti interesants tirgus Eiropas lauksaimniecības produktu tirgumu, tas ir ļoti uh, tik strikti aizsargāts tirgus, gan tad, runājot par produktiem, gan geogrāfiskām norādēm, mēs mē, mēģinām strādāt pie tā, lai sasniegt ambiciozu rezultātu ar Japānu, mēs nebūsim apmierināti ar tādu ļoti pieticīgo ambīciju līmeni, kāds ir TPPP. Mēs nepiekritīsim ļoti zemam ambīciju līmenim ar Japānu, gluži vienkārši, lai parakstītu līgumu ātrāk, jo tas eh, neradīs ilgtermiņa priekšrocības mūsu eksportētājiem. Mēs daudz dzirdējām par tētipu šo pēcpusdienu. Tā ir viena no Junkara komisijas desmit prioritātēm. Un te galvenais izaicinājums būs atrast pareizo līdzsvaru starp mūsu uh, interesēm gan eksporta interesēm, gan importa interesēm. Mums ir savas eksporta intereses ASV tirgu, jo īpašanām par piena produktiem, par uh, vīnu un alkoholu un par geogrāfisko norāžu aizsardzību. Mums arī ir, ir īpaši sensitīvie jautājumi. Par to mums jābūt ļoti godīgiem. Nikolson kungs par to jau arī ļoti labi izteicās. Lielopu gaļa, putnu gaļa, cūgaļa, zināmā mērā arī rīsi, cieta etanols. Šajās jomās mūsu ražošanas izmaksas ir krietni augstāks nekā ASV, un ASV ir konkurētspējīgāk šajās jomās. Tas nozīmē, ka T-tipa nolīgumā mēs nevarēsim pilnībā liberalizēt šīs nozars no Eiropas puses. Tas radīs pārāk lielas uh, problēmas mūsu lauksaimniecības nozarē. Mums jāatrod līdzsvarotāka pieeja, atverot tarifu likmi kvotas, kas uh, uzlabotu tirgus piekļuvis nosacījumus, bet tas, bet kas tajā pašā laikā neapdraudētu mūsu lauksaimniecības un lauksaimnieks un lauksaimniecību. Vilsaka kungs arī skaidri norādīja, ka neviens jau no mums nevēlas samazināt vai tā, lai kādā veidā apdraudēt vai iznīcināt mūsu lauksaimniecību vienmēr ļoti ledrīgi šajā komitejā uzsvērt to, ka papildus zināmiem sensitīviem jautājumiem un nozarēm pat mūsu veselības un drošības standarti tētip kontekstā nav apspriežami. To esam atkārtojuši visos līmeņos un atkārtošu to arī tagad. Tētip nekādā veidā mēs ne, tas ne, nepazeminās mūsu standartus, tie ir visaugstākie uh, standarti visā pasaulē, Mm, tas, no, tas nozīmē, ka mums nebūs nekāda chlora apstrādātu vistu mūsu veikalu plauktos. Tālāk par Merkosuru. Ļoti svarīgs nolīgums, kas viņš tuvākajā nākotnē atsāksies, bet potenciālā ietekme uz Eiropas lauksaimniecību ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Līdzīgi kā ASV, Merkusur ir ļoti konkurētspējīgs gaļas, cukura un citu preču ražotājs. Un mums ir ļoti rūpīgi uh, jāizvērtē un jāapspriež šīs nozares nākotnes diskusijās ar Merkusur valstīm. Jā, lūkojamies nākotnē. Daži no jums noteikti būs iepazinušies ar komisijas paziņojumu par tirzniecības investīciju stratēģiju, un tajā tiek izklāstīts diezgan ambicioza darba kārtība nākotnes privās tirzniecības nolīgumu sarunām. Ir jautājumi, kuros komisija mēģinās panākt mandātu no padomas, lai uzsākt sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandu, arī Meksiku un Čīli. Ja šīs sarunas kādā brīdī sāksies, tās notiks papildus sarunām ar citām līdzvērtīgi konkurētspējīgām valstīm, kā Merkusur valstīm un ASV. Un tieši tādēļ arī, ja, ja komisija ir iespēja, tad mēs a, esam apņēmības pilni aizstāvēt mūsu sensitīvos jautājumus šajā sarunās. Mums nav nekādu ilūziju par šiem jautājumiem. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, lai sarunu rezultāts būtu gan politiski, gan ekonomiski pieņemams no Eiropas Savienības lauksaimniecības viedokļa. Un mans vēstījums jums šodien būtu šāds, ka jums ir jā, cieši, jā, jums jāzinās ar saviem kolēģiem Inta komitejā, gan ar saviem balsotājiem, niedzētajām pusēm, lai lauksaimniecības intereses tiktu uh, atbilstoši un pareizi atspoguļot Eiropas parlamenta nostājās. Un gribētu vēl piebilst pāris vārdus par geogrāfiskām norādēm. Tā vienmēr ir prioritāte mūsu brīvās tirzniecības nolīguma sarunās, un šī karte parāda par to, ka mums jau panākta vienošanās par geogrāfiskajām norādēm dažās gadījumos mēs runājam par vīnu un alkohola nozari, kur mēs parādīt reģionu, kur mēs paredzam geogrāfisko norāžu vienošanos nākotnē. Šie ir augstas vērtības produkti. Tajā, nu, šajās nozarēs nodarbināti daudzi cilvēki, tiek nodrod, nodarbināti tūkstošiem MVU visā kopienā. Tā vairs nav tikai 3, 4 dalībvalstu prerogatīva tagad visas dalībvalstis izveidot geogrāfiskās norādes, un viņi vēlēs nodrošināt to aizsardzību globālajā tirgu. Vilsa kungs jau norādīja, ka Eiropas produkti ir augstas vērtības produkti, veselīgi produkti un geogrāfisko norāžu produkti ir līderi šajā jomā. Un savos brīvās tirdzniecības nolīgumos mēs mēģinām nodrošināt arī geogrāfisko norāžu aizsardzību. Uh, šī prečsīņu sistēma ASV diemžēl gan nenodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni. Un tad noteiktās izmaksas uh, faktiski liedz mūsu mazajiem ražotājiem uh, eksportēt savus produktus uz turieni. Ja runājam par mūsu tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, kurš ir vienkārši nepietiek ar sarunu vešanu, lai mēs gūtu patiesu labumu no šiem nolīgumiem, šie nolīgumi ir pilnībā jāīsteno. Pašlaik mēs saskaramies ar daudz tehniskām barjerām, ar saistībā ar trešo valstu tirgiem. Nepietiek gluži vienkārši no tā, ka mēs atbrīvojamies no tarifiem trešajām valstī, ja mēs nevaram uh, uh, eksportēt savus produktus citu tehnisku barāju, barjeru dēļ. Uh, komisārs Hogans arī to ir noteicis kā vienu no prioritātēm Mums ir jāmēģina diversificēt mūsu eksporta tirgi galvenokārt. Tātad cīnoties pret dažādām SPS un netarifu barjerām, ar kurām saskaramies daudz vietu pasaulē. Mēs mēģinām nodrošināt arī lielopgaļas eksportu uz Kanādu pēc 15 gadu pārtraukuma, pēc ko trakumsārgu skadījumiem. Mēs mēģinām iekļūt arī Turcijas tirgū, uh, mēģinām eksportēt ābolas bumbieres ASV tirgu, un Vilsa kungs jau teica, ka drīz ir paredzams sagaidāms spriedums šajā jomā. Tāpat arī mēģinām nodrošināt uh, piena produktu eksportu uz Latīņu Ameriku, kur arī pastāv daudz barjeru. Vēl kāda cita dimensija ir mūsu promācijas politika, no tirsniecības sarunas, ko veicam visā pasaulē. Nesen ar jūsu palīdzību mēs uh, pieņemam jaunu promocijas regula, kas tagad stājas spēkā, tā ir izrādījusies diezgan veiksmīga. Aizvien vairāk dalībvalsts izmanto šo promocijas budžetu un aktivitātes. Vairāk, aizvien vairāk produktu tiek iesaistīti promocijas kampaņā visā pasaulē, un tās aptver diezgan plaša, plašāku valstu loku nekā ierastās jau ASV, Ķīnu un tā tālāk. Mūsu komisārs papildina šo darbu, veicot misijas uz dažādām vietām pasaulē, uz attīstības ekonomikām, veicinot Eiropas lauksaimniecības nozari. Es zinu, ka jūs dosieties uz Kolumbiju un Meksiku februārī, uh, uz Japānu aprīlī un uz Vietnamu un Indonēziju vēlāk šī gada laikā tiek paredzēta arī vizīte uz Rietumu Āfriku. Tie ir visi ļoti svarīgi tirgi, līdz kuriem līdz šim esam veltījuši pietiekami daudz uzmanības. Un pēdējais punkts, es jau redzu priekšsēdāt, ka jūs ķermeņa valoda signalizē, ka man vajadzētu veikt savu uztošanos, tad pārtikas drošība un drošums. Sekretārs Vilsaks ļoti gari un plaši jau runāja par nākotnes izaicinājumiem, par to, ka vajadzēs pabarot 9 miljardus cilvēku līdz 2050. gadam bet faktiski ar dietāriem, um, diets izmaiņām, ka cilvēki patērē aizvien vairāk kalorijas, tas nozīmē, ka mums būs jāpaparo 11 miljardu cilvēku līdz 2050. gadam. Tas tieši ietekmē pasaules pārtiks drošumu. Un tagad ir īstais laiks, lai mēs varētu veicināt Eiropas lauksaimniecības modeli, lai mēs varētu dalīties ar savu pieredzi citām pasaules valstīm, kā mēs varam uzlabot ražošanu, kā uh, novērst tirzniecības kropļojumus, kā uzlabo, pa, palielināt produktu vērtību, izmantojot, piemēram, geogrāfisko norāžu, marķēm un tā tālāk. Mums ir arī uh, laba pieredze lauksaimniecības izpētē un inovācijās un arī uh, atjaunīgo resursu radīšanā. Es domāju, ka visiem šiem faktoriem būs sava loma spēlējuma ne tikai Eiropas nākotnē nodrošinot pārtiks iegādes, bet arī plašākā nozīmē. Eiropas Savienība saskaras ar tādiem pašiem izaicinājumiem kā pārējā pasaule. Komisārs viņa komanda, tā skaitā arī es, esam pievērsuši lielu uh, uzmanību, lai izstrādātu atbilstošas pārtikas uh, drošības politikas, Un mēs mums ir visiem starptautiskajiem partneriem mēģinām to iekļaut arī ilgspējīgas attīstības mērķos. Mēs ne tikai vēlamies veicināt tirzniecības attiecības, bet mēs vēlamies arī izplatīt un veicināt labas pārtikas drošības politikas ārpus Eiropas robežām. Nobeigumā teikšu, ka komisārs plāno cieši sadarboties ar šo komiteju, lai identificētu iespējas, lai palīdzētu atvērt jaunus tirgus, veicināt tirzniecību un lai eh, līdzsvarotā veidā diskutētu par mūsu tirzniecības nozari, lai mēs varētu atbalstīt gan lauksaimniekus, gan visus iesaistītos visā pārtiks ražošanas ķēdē, lai nodrošinātu to, ka mūsu uh, visas bažas no aizsardzības pozīcijām tiek labi kalibrēts. Es arī reiķinos ar jūsu palīdzību, lai visi šie jūtīgie jautājumi, ar ko saskaramies dažādās nozarēs ar dažādām valstīm, lai šie jautājumi tiktu labi izprast, lai tie tiktu labi iekļauti diskusijās, kad sagatavojam Eiropas Savienības nacionālās pozīcijas, gatavoties tirzniecības sarunām. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet, ka izplūdu tik gari un plaši, bet šis ir ļoti liels un svarīgs jautājums. Obiecujemy Państwu, że. Godātie kolēģi, mēs uh, varam apsolīt, ka atgriezīsimies pie šā jautājuma arī nākotnē un darīsim to sistemātiski, lai mēs varētu sekot tam, kā norisinās šīs tirzniecības sarunas, kas ir ļoti būtisks jautājums Eiropas lauksaimniecībai. To es. Uh, kā jau es eh, teicu, mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk, un tagad es uh, dodu jums vārdu, bet tikai katram viena minūte. Vispirms Nikolson kungs. Paldies. Uh, jā, jūs noteikti arī pazīstat Vlasa kungu un zinat, kā, kā viņš runā, bet tagad es gribēju uzzināt par uh, PTO. Uh, notiek viss šīs sarunas TTIP ar Meksiku, Jaunzēlandi vai PTO vispār vairs ir kāda nozīme? Vai nav tā? Tātad vai tiešām šim PTO vairs ir kāda nozīme, kad notiek šīs Uh, dažādās sarunas tālāk, vai Merkosur atkal ir nonācis darba kārtībā pēc um, nesenām valdības maiņām, un tālāk par ekvivalents mēs šeit dzirdējām par preču zīmēm, augstiem standartiem, mēs dzirdējām zinām pamatojumu no ASV puses Eh, tirzniecības bilance, pozitīva tirzniecības bilance, bet eh, tam jau arī ir noteikta cena un cenu svārstībai pasaules tirgu ir negatīva ietekme un mums ir jārisina šī problēma. Tagad vārds Harāns Gārcijas kundzei. Paldies, eh, direktor kungs. Pateic, Vēstules jums, ka esat pie mums ieradies mūsu sanāksmē. Jautājums eh, nākamajā TTIP raundā. Tātad jūs arī norādījāt, ka geogrāfiskās norādnes ir Eiropas Savienības prioritāte un ka jūs nepiekāpsties šai jautājumā. 2006. gadā bija panākta vienošanās ar ASV par to, ka notiks sarunas par geogrāfiskajām um, norādēm ārpus viņa teritorijas, un tagad ir pienācis laiks arī pildīt šo solījumu. Uh, jūs uh, norādījāt vairāk uh, reiz, ka uh, ir uh, iespējas uh, maziem uzņēmiem attiecībā uz šīm geogrāfiskām izcelsmēm, bet tā tas uh, nevienmēr ir praksē, runājot par vīna vai siera ražotājiem. Un runa jau ir nevis par to, vai mums ir ekvivalents uh, sistēmas vai nav, bet galvenā problēma ir, vai amerikāņi mūsu norādes izmanto vai nē, bet uh, nevis uh, galvenā, nevis šīs um, preču zīmes. Mums ir jāpanāk, lai tiktu izmantotas mūsu geogrāfiskās norādes, un tas ir pamat princips, lai mēs uh, varētu rast saprātīgi risinājumu. Mēs nevaram piekāpties vairāk ASV, kā tas ir noticis Kanādas gadījumā. Paldies, Dantēna kungs. Nu, vlas, uh, valsts Lauksaimniecības sekretāra kungs man neatbildēja uz vienu uzdoto jautājumu. Ja mēs palūkojamies, kā attīstās uh, lauksaimniecība Brazīlijā, Indijā un citviet, vai jums nešķiet, ka uh, Eiropas komisija ir nonākusi gandrīz vai tādā kā izolācijā attiecībā uz PTO un Marakešas raundu? Nu, jā, mēs te dzirdam, ka ar viss e, kļūst tikai labāk un uzlabojas, bet kādēļ paskaidrojiet mums tad, kādēļ šīs pasaules tirgus cenas e, krītās un e, lauksaimnieki vairs nevar pārdot pienu par saprātīgu cenu. Un pasakiet, vienreiz ar kādām valstīm jūs nevēlaties šos nolīgumus slēgt, tad jau tas būtu vienkāršāk nekā uzskaistīt visas šīs valsts, ar kurām notiek sarunas. Un kā ir ar Eiropas lauksaimnieku interesēm, man, es esmu skeptiski noskaņots, manuprāt, jūs upurējat šo, šīs lauksaimnieku intereses Eiropā un ka mēs esam tā nozara, kas vismazāk iegūst no šiem tirzniecības nolīgumiem. Tiek arī mums jāuztur kontakti ar Inta komitejas deputātiem, un mums ir jāizdiskutē šie jautājumi, nevis vienkārši jāpieļauj situācija, ka mūs nostāda fakta priekšā. Andriju kungam vārds. Paldies Es gribu pievēr, pievienoties Hoislinkunga teiktajam, jā, jūs klausoties izklausās, ka viss ir labi, ka problēma nav, un tas mani pārsteidz, bet es gribētu uzdot jautājumu par geogrāfiskajām norādēm. Es gribētu zināt konkrēti, ci, kā ir pavirzījušās uz priekšu sarunas ar ASV šajā jautājumā, jo mēs dzirdējām no ASV pārstāvju, ka tās nav tik vienkārši patiesībā un ka mūsu šīs eh, geogrāfiskās norādes joprojām tiek apstrīdētas un vai komisijas atbildīgais ģenerāla direktorāts eh, ņem vērā to, ko parlaments ir nesen nobalsojis par izcelsmes norādēm. Paldies, nākamā runātāja. Sērs kundze, jā, man ir vairāk jautājumi. Ar kādām Eiropas lauksaimnieku organizācijām um, notiks šīs uh, tirzniecības misijas? Tālāk šeit tika pieminēta Kanāda. Es gribētu zināt, kas īsti notiek šajā kontekstā. Un trešais eh, - sensitīvie pro, eh, produktu izstrādājumi TTIP sarunās eh, un to izslēgšanu no šīm sarunām. Un tagad vārds Pogovičs kungam. Paldies, priekšstādētāja kungs. Mēs esam pieņēmuši tieši ieteikumus TTIP sarunām mūsu komitejā, norādot, ka ir jārespektē Eiropas lauksaimniecības prakse, piemēram, attiecībā uz pesticītiem. Un kad es izlasīju, par ko notiek sarunās, uh, attiecīgajā sadaļā, nu izskatās, ka Eiropas pasākumi normas netiks ņemti vērā un mums ir jāizanalizē katra atsevišķa nodaļa, jo pretējā gadījumā Eiropas lauksaimnieki un patērētāji nonāks ļoti grūtā situācijā. Parasti lauksaimnieki ir pirmie cietēji šajās šaha spēlē, un mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu lauksaimnieku intereses. Tāpat ir jārunā par vidas aizsardzības pasākumiem lauku attīstību. Es gribētu zināt, ko konkrēti jūs darīsiet, lai aizsargātu lauksaimnieku intereses Eiropā. Ačiū pirmininkė. Ropes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Tā raugoties ilgāk, tu tuvākā, tālākā nākotnē, nu, situācija šķiet dīvaini, it kā pietiks pār, pietrūks pārtikas, uh, iedzīvotāju skaits pasaulē pieaug, bet šobrīd izskatās, kā ir uh, piena un gaļas uh, produktu pārprodukcija. Un, un uh, cenas pazeminās. Kas tad notiek? Vai tad mums uh, pietrūks noieta tirgu vai tie nav atbilstoši noieta tirgi. Es gribētu zināt, kā šis nolīgums ar ASV ietekmēs e, mūsu situāciju. Ir pētījumi, kas liecina, ka ietekme uz Eiropas Savienības tirgu būs negatīva un ka Eiropas e, Savienība ļoti cietīs no šī nolīguma. Paldies, nākamā runātāja. Es uh, gribētu jautāt jums, komisijas pārstāvim, jūs pieminējāt nolīgumu ar Vietnamu. Un tas ļoti satrauc Andalūzijas rīsa audzētājus. Kādas garantijas jūs esat paredzējuši uh, šiem rīsa audzētājiem. Tāpat jūs absolūti nepieminējāt jā, olīveļu, augļus un dārzeņus, kas arī ir svarīgi uh, izstrādājumi, ražojumi Eiropā. Kā ir paredzēts aizsargāt šos ražotājus? Tagad Hoibuškundzei vārds. Paldies! Es gribētu zināt, uh, kā tiek definēta šīs sensitīvās jomas. Es neesmu dzirdējis šādu konkrētu definīciju. Šeit jau tika pieminēts dažādas problēmas saistībā ar tirzniecības nolīgumu. Es minēšu tikai divas jomas - piena tirgus, piemēram, ir paaugstināts muitas nodevas uh, sviestam un krējumam. Tātad ministrs skaidroja, kā tas ir, tiek veikts, lai aizsargātu vietējos uh, ražotājus, bet uh, Kalifornijā, piemēram, šie lauksaimniecības ražošana ir ļoti intensīva, tur jau ir pazudušas arī bites uh, pesticīdu lietojuma dēļ, un tagad mēs vēlamies atvērt uh, mūsu tirgu. Es gribētu zināt, kādas tad būs priekšrocības, ko iegūs mūsu lauksaimnieki un pārtiks rūpniecība. Nākamais runātājs. Kastro kungs. Klārka kungs. Um, klusā okeāna nolīgumā ar 11 valstīm ASV attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm ir panākuši uh, saudabīgu risinājumu, vai šī vienošanās var arī mūs negatīvi ietekmēt. Flanagan kungs. Paldies. Jūsu teiktajā par ASV lauksaimniecības sekretāru, nu jā, jā, ja mēs gribam sadarboties, tad mums, protams, ir jābūt pieklājīgiem, bet viņa teiktais, nu, absolūti nebija iedvesmojošs. Un uh, Eh, kad viņš bija gubernators, viņu sauca par biotehnoloģijas gubernatoru. Un, eh, nu, situācija jau nav tik vienkārši. Ja viņam bija šāda iesauka, tad tam jau bija kāds pamatams. Jums jāpaskatās uz šo likuma projektu, ko viņš ir ierosinājis. Un mani satrauc šis eh, noritošais sar, sarunu process Eh, nu, kurš tad ved sarunas mūsu pusē? Eh, Hogans, eh, piena ražotāja apvienība, par viņu saka, ka viņām nav absolūti nekādu risinājumu, viņš nicina lauksaimniekus. Un tagad šis, šis cilvēks tagad ved sarunas mūsu vārdā ar otru pusi, kur, kuras pārstāvis, nu, tiek dēvēts gandrīz vai par Jēzu. Nākamais runātājs. Būdas kungs, paldies priekšsēdētāji, ģenerāla direktora kungs. Jā, es atbalstu šo partnerību, es bieži apmeklēju ASV un es apzinos, kādas iespējas mums paveras ASV. Es gribētu tomēr jums jautāt, vai esat uh, pavirzījusies uz priekšu geogrāfiskajās uh, norādēs un marķējuma ziņā norādot izcelsmes valsts. Arī Eiropā ir problēmas ar šo jautājumu. Mēs pat esam pieņēmuši īpašu rezolūciju, bet tomēr trūkst vienprātības. Vai ir uh, par šiem jautājumiem uh, sarunās kaut kas panākts un attiecībā arī uz gaļas izcelsmes norādi. Aņukungs, kā jūs zināt, Krievija ir aizliegusi pārtikas importu no rietumu valstīm, bet patērētāji vēlētos šādu pārtiku iegādāties, vai nav dīvaini, ka pieaudzis Eiropas Savienības eksports ievērojami uz uh, Baltkrieviju, Kazahstānu un pat Mongoliju. Vai tad neiznāk, ka tagad pa sētas durvīm mūsu eksports iekļūst Krievijā? Paldies! Paldies, eh, direktora kungs. Došu jums vārdu tagad atbildēm. Bet jūs varat atbildēt arī rakstveidā, ja jūs to vēlaties. Liels paldies jums visiem par eh, ļoti interesantajiem jautājumiem. Es eh, sev atzīmēju kādus septiņus tematus. PTO pirmām kārtām. Tā nav mirusi, tā nav vieta tikai sarunām. Eh, šī iestāde arī kontrolē tirdzniecības noteikumu īstenošanu, to tad tas ir tā ir ikdienas darbība. Tāpat arī tirdzniecības strīdi, tāpat arī tirgus piekļuvis sarunas Nu, šeit gan PTO ir eh, tā kā iestrēgusi uz kādu laiku, bet ir lietas, par kurām var apspriesties tikai PTO, piemēram, noteikumi par subsīdijām, zivsaimniecības subsīdijas vai arī uh, eh, vietējais atbalsts. Šādas lietas nevar uh, izskatīt divpusēji. Vienmēr būs iesaistīta PTO, ja runa par tirdzniecības noteikumu veidošanu. Nu, tirgus piekļuvi Tagad vairāk regulē brīvās tirdzniecības nolīgumi, tie ir sākuši izplatīties visā pasaulē. Tāpat arī ir bijušas problēmas ar tirdzniecību izkropļojošu atbalstu attīstības ekonomikās. Jā, Eiropas Savienība tagad vairs necenšas izkropļot tirdzniecību, kamēr Brazīlija, Ķīna un Indija iet pretējā virzienā un atbalsts zemniekiem ir uh, tirdzniecība izkropļojoša. To visu var atrisināt PTO sarunās uh, kaut kad nākotnē. Nākamais jautājums par TTIP. Nākamā kārta vēl nav noteikts datums. Tas varētu būt janvārī vai februāra sākumā šeit Briselē. Marķēšana līdz šim mm, TTIP ietvaros nav apspriesta. Protams, ka ASV grib izskatīt iespēju izmantot marķēšanu kā uh, izvēli patērētājiem, tātad izvēlēties ģēmo vai ģēmo brīvus produktus. Šādu pieeju Eiropas Savienībā mēs neakceptējam. Mēs vienkārši aizliedzam hormonus un ģēmo izmantošanu. Tātad ar marķēšanu mēs neapmierināsimies. Tāpat arī jautājums bija, kādi ir sensitīvie produkti TTIP sarunās un kā ar tiem tiksim galā. Es vairākus pieminēju. Neizlikšos, ka esmu minējis pilnīgi visu, bet, protams, lielopu gaļa, vistas, cūgaļa, nu, eh, ne ļoti apstrādāta cūgaļa, tāda pamatsūgaļa. Tāpat arī cukurs, eh, spirts, ciete, uh, Tie ir sensitīvi produkti. Lielākā, lielākajā daļā gadījumu šādas uh, lielapmēra ekonomikas nodrošina daudz uh, zemākus uh, ražošanas izdevumus, un tieši tāpēc mums ir šī tarifa aizsardzība jeb TRQ šiem pro produktiem. Kāds no jums nesen uh, citēja ASV pētījumu, kur uh, Eh, bija teikts, ka ja mēs pilnībā liberalizēsim visus produktus, tad ASV iegūtu 5,8 miljārdus dolāru eksportējot uz Eiropas Savienību. Mēs savukārt iegūtu tikai 0,8 miljārdus eksportējot uz ASV. Un tā tad eh, būtu runa par pilnīgu liberalizāciju. Lielopu gaļas ražošanā būtu ievērams kritums gan ražošanā, gan arī cenās. Protams, mums ir jāskatās uz eh, šo eh, tārifu kvotām, kas nodrošina labāku piekļuvi tirgumā ASV, bet eh, šos apmērus mēs varētu viegli pārvaldīt. Geogrāfiskās norādes daudzi tās pieminēja. Nepiekrītu, ka šīs norādes piemīt tikai lieliem uzņēmumiem. Pat tādi svarīgākie Uh, nosaukumi, kā Parmeģiano, Reģiano, nodrošina darba vietas 50 tūkstošiem cilvēku, galvenokārt uh, mazās saimniecībās, kooperatīvos šajā Itālijas reģionā. Lielākā daļa geogrāfisko norāžu var piesaistīt pavisam nelieliem uzņēmumiem. ASV sarunās mēs uh, iestājāmies par labāku aizsardzību apmēram 250 nosaukumiem. Uh, Tās ir tādas pieticīgas industrijas, piemēram, uh, uh, Kanti. These are, these are, these are all important products, but they, they uh, are generally small producers. Um. Ažai žavētās plūmes un uh, cita veida produkti, aiz kuriem slēpjas pavisam nelieli kooperatīvi. Uh, kolēģi jautāja, kas notiek ar 2006. gada vīna nolīkumu. Šajā nolīgumā mēs iekļāvām aizsardzību dažādiem vīniem un spirtotajiem dzērieniem abās pusēs, bet ir arī tādi semiģenēriskie nosaukumi, piemēram, portvīns, šampanietis, soterna vīns, madēras vīns, un mēs runājām par to, kā mēs varētu šos nosaukumus skatīt nākotnē. ASV nevēlas atteikties no šiem semiģenēriskajiem nosaukumiem un TTIP mums ir iespēja atrisināt šo problēmu uh, uz visiem laikiem. Mēs šādā veidā varētu aizsargāt kādu 70 vīnu un spirtoto dzērienu nosaukumus Eiropā. Ekvivalentas sistēmas. Nedomāju, ka ASV tirdzniecības zīmju sistēma mums var radīt adekvātu aizsardzību geogrāfiskajām norādēm. Pirmkārtām, tas nav pietiekam augsts aizsardzības līmenis pārtikas produktiem, un otrkārt, E, izmaksas, lai nosargātu savu nosaukumu ASV, ir pārāk augstas galvenokārt šiem mazajiem uzņēmumiem. E, tas var izmaksāt miljoniem dolāru, uzstājot uz savu nosaukumu ASV tirgū. Mēs mēģinām panākt, um, necenšoties uzspiest ASV savu geogrāfisko norāžu sistēmu, uh, nodrošināt to, lai mums būtu pietiekama aizsardzība ASV. Piemēram, ASV ļoti labi aizsargā Tennessee viskiju un burbonu viskiju, un eh, tāpat tiek aizsargāti arī īpašie produkti. Tātad eh, tā ir geogrāfiskā norāde, kas slēpjas aiz nosaukuma. To var izdarīt, tātad mēs liktu ASV izveidot atsevišķu sui generis sistēmu. Protams, šīs sarunas ir ļoti sarešķītas. Viņi atzīst, ka viņiem nāksies kaut ko izdarīt attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm TTIP, jo savādāk padomu un parlaments nepiekāpsies. Tāpat arī ASV saprot, ka mēs nevaram izmainīt eh, šīs sistēmas, var arī uzspiest savu sistēmu otrā pusē. Domāju, ka vēl ir tāls ceļš ejams. Eh, Dažs no jums teica, ka es varbūt izturos pārāk optimistiski attiecībā uz tālākajām sarunām. Es eh, mēģināju pateikt, ka mums priekšā ir reāli izaicinājumi, jo īpaši gaļas nozarē. Pašlaik mēs vadām sarunas ar viskonkurētspējīgākiem lauksaimniecības eksportētājiem pasaulē. Tad Kanāda tas ir paveikts, Merkusur, ASV, Austrālija un Jaunzēlande Pirmām kārtām mēs nevarēsim pilnībā liberalizēt galvenās nozares, un otrām kārtām mums ir jāņem vērā visas šīs sarunas, to kopums. Mēs nevaram šeit pieiet sadrumstaloti un piedāvāt kaut kādas koncesijas, nesaskatot šo kopējo ainu. Vēl četri punkti priekšsēdētāji. Merkusur, to mēs varētu atsākt, īsti nezinām, kad eh, Tirniecības padomē pagājušajā nedēļā par to spriedām, un, eh, protams, mums ir jādomā, kāds ir mūsu ambīciju līmenis. CETA pašreizējais sarunu stāvoklis vēl nav skaidrs. Šķiet, drīz varētu nonākt padomē un parlamentā, bet ir jādomā par to, kādi investoru valstu strīdu risināšanas mehānismi tiek pieņemti. Vietnama. Problēmas ar uh, rīsiem, olīveļu un uh, augļiem. Tātad mēs piedāvājam neliberalizētu nelielu kvotu sistēmu, kas pilnībā neietekmēs Eiropas uh, tirgu vai cenas. Olīveļai un um, augļiem un dārzeņiem, eh, nu šeit vietnamieši eksportē dārzeņus uz Eiropu, bet tas neietekmē mūsu ražošanu. Olīveļā viņi ir pilnībā liberalizējuši tirgu, viņi paši neražo olīveļu, un šeit mums parādās eksporta iespējas. Pēdējie divi punkti par TTIP un Krieviju par TPP ir sadaļa par ģeogrāfiskajām norādēm šajā nolīkumā. Tas noteikti neapdraud dzīvību šeit Eiropas Savienībā. Ja ir vēlme aizsargāt ģeogrāfiskās norādes, ir jānodrošina cauradzamība un ir jānodrošina arī tādas savstarpējas konkurējošas intereses. Tātad Jebkurā gadījumā mēs šādā veidā rīkojamies eh, Eiropā, un lielākā daļa mūsu partneru arī dara to pašu. Tāpēc mani tā īsti neuztrauc eh, iznākums eh, šajā nolīkumā. Krievijas federācija. Jā, tirniecība uzlabojās, tad, tad ba Baltkrievija eksportēja uz Krieviju un iespējams arī uz Balkānu valstīm. Tas varēja notikt trīs iemeslu dēļ. Pirmkārtām bija varbūt nepareiz marķējums vai krāpšana, īsti nezinu. Krievija sadarbojas ar Baltkrievijas iestādēm, lai redzētu, vai tā ir bijis vai nē. Otrakārt, mēs vairāk nevaram eksportēt sieru uz Krieviju, un piena ražotāji eksportēja pienu uz Baltkrieviju, un pārstrādes procesi notika Baltkrievijā un varbūt citās valstīs. Un tad leģitīmi šie produkti tika eksportēti uz Krieviju. Tas bija biznesa risinājums, uh, izvēlēties paši apstrādi noteikti Baltkrievijā. Un uh, treškārt notika pārvietošana. Tā kā mēs vairs nevaram eksportēt cūgaļu uz Krieviju, citas valstis uh, šajā reģionā sāk aizpildīt šo iztrūkumu Krievijas tirku. Mēs savukārt eksportējām uz šo trešo valsti, kas savukārt eksportē tālāk uz Krieviju. Tad tie tirniecības tendences ir mainījušās, un nu, nevarētu teikt, ka šīs aktivitātes bijušas negatīvas. Paldies! Atgriezīsimies, protams, pie šī jautājuma vēl arī nākotnē. Tagad pievērsīsimies sestajam darba kārtības punktam. jauna prezentācija. Kamēr gaidām, gribu jūs informēt, ka tūlīt pēc 6.30 tiksimies ar Eiropas jauno lauksaimnieku padomi. Viņi ir mūs uzaicinājuši tikties uh, blakus ēkā. Tas ir tieši 6.30 blakus ēkā. Viņi vienmēr mūs aicina uz pieņemšanu par godu Ziemassvētkiem. Es atvainojos, šajā pašā ēkā ir paredzēta šī pieņemšana. Tagad pārskats par lauksaimniecības nozare Eiropas Savienībā. Galvenokārt mums ir jādomā par cenām un to, kā šīs cenas ietekmē lauksaimniekus. Mums ir jāsaprot, kas ir noticis pēdējos gados. Piemēram, um, lobarība, pesticīdi, enerģija. Uh, šie jautājumi ir ļoti būtiski. Mūsu eksperti ir Justus Veselers un Dušans Dravičs no Vāgeningenes universitātes. Došu vārdu Veselerkungam. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. Tagad klausāmies jūs prezentāciju. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, man ir liels prieks prezentēt mūsu pētījuma rezultātus. Atkārtošu vēlreiz. Man ir liels gods pievienoties jums šodien sanāksmē, lai prezentētu mūsu pētījuma rezultātus par lauksaimniecību izmantojamo resursu nozari. Es redzu, ka daudzi dalībnieki ir devušies joprojām, ir jau diezgan vēls, un mēs apspriedām, vai mums nevajadzētu ieviest vakara lekcijas mūsu universitātē, lai efektīvāk izmantot lekciju zāles, bet ka palūkojas uz šo rezultātu, tad jau teikt, jā, <clears throat> turpināsim, jo ir vēl joprojām daudz cilvēku, kas pat vēl vakarā ir interesē, ieinteresēti uzzināt par pētījumu rezultātiem. Ko es darīšu? Es prezentēšu mūsu pētījumu rezultātus, ko veicām ar mūsu pētnieku komandu, tajā pielījos arī pats. Esmu lauksaimniecības ekonomikas un reģionāla politikas nodaļas uh, vadītājs. Mani kolēģi bija Alessandra Bonano, Dušans Trabiks, viņš sēž tepat blakus, viņš vadīja pētījumu no pieprasījuma puses arī Valentīna Matērija, Tomas Fēnas, Lukam Alagūti un Vasens Mājers. Prezentācijas sākumā redzam vidējās, ikgadējās izmauksmes. Uh, lauksaimnieku izdevumos laika posmā no 2004. līdz 2012. gadam dažādās valstīs. Te ir dažādi uh, izēvielu sektori, gan uh, sēklas, gan uh, mēslojums, gan augu aizsardzības āģenti. Un redzat, ka tēriņu līmenis ļoti atšķirīgs dažādās dalību valstīs. Un arī ir ļoti atšķirīgies attīstības tendences laika gaitā. Tas arī ir pirmais izaicinājums, ja domājam par izaicinājumiem, par, par koncentrācijas līmeni, izmantojamo resursu nozarē, redzat, ka apjomi ir ļoti dažādi, dažādu dalību valstu starpā. Mums ir jāpaturprātā, ka pastāv būtiskas struktūrāls atšķirības starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Kādēļ šis pētījums tika veikts? jo aizvien palielinās nestabilitāte resursu cenu jomā. Mēs zinām, ka izmantojamie lauksimniecības resursi ir ļoti svarīgi lauksimniecības nozarei. Arī palielinās plaisa starp resursu un produktu cenām Eiropas Savienībā. Lai risinātu šos jautājumus, izmantojam divus datu kopumus, faktiski FADN datus kas noteikti dalībvalstu līmenī tiek izmantot arī ziņojumi no individuāliem uzņēmumiem, arī no Eurostat un Fahostat, datu bāzēm, un, kur nepieciešams, tiek izmantot arī informācija no mājaslapām un zinātniskajām publikācijām. Mēs izvērtējām gan pieprasījumu, gan piedāvājumu pusi. Pieprasījuma pusē izskatījām, izskatījām to lauksimniecību līmenī. Ko darījām? Mēs mēģinājām identificēt, kā izskatās koncentrācija izmantojot uh, šo Herfindāla Hiršmana indeksu, ja runājam par aprēķiniem, pēc tiem atgriezīšos dažām minūtēm. Sāksim ar pirmo nozari, sēklu nozari. Te redzat uh, vidējās izmaksu daļas Eiropas Savienības dalību valstīs, un kā jau pieminēju, pastāv būtiskas atšķirības. Dažās valstīs uh, tēriņi par uh, sēklu daļām palielinājās, kamēr vairākumā daļu valstā izdevumi par sēklām samazinājās laika gaitā. Šajā slaidā redzat koncentrāciju lielākajās desmit sēklu kompānijās Eiropā, tad līderi ir DuPont Pioneer, Monsanto, KVS, TLF, Sakata and Land O'Lakes. Ja palūkojamies uz koncentrācijas uh, proporciju, tad uh, novērojām, ka bija neliels palielinājums līdz 2012. gadam, un tad neliels samazinājums sākot no 2012. gada. Un tad uh, arī rezumējam rezultātus sēklu tirgumu, tad izmaksu amplitūda ir starp 2 līdz 15 procentiem, un tā samazinās laika gaitā, un Eiropas Savienības komerciālai sēklu mārka tā tirgus ir mazāk koncentrēts nekā pasaules sēklu tirgus, un ja palūkojamies uz šo koncentrācijas indeksu 673, tad eh, tas ir relatīvi zems. Bet ir būtiskas atšķirības koncentrācijās starp sēklu tirgiem, piemēram, ja palūkojamies uz cukurbiešu sēklu tirgu, tad redzam krietni vien lielāku koncentrāciju 2444 apjomā, tas pelnīs īpašu uzmanību, un ja palūkojamies par. Uh, apvienošanu un iegūšanu, tad redzam, ka Eiropas tirgu vairāk raksturizo investīcijas un tehnoloģiju, nevis uh, sēku uzņēmumu uh, pārņemšanu. Un, ja palūkojamies pasaules desmit lielākajām sēku uzņēmumam, tad viņi vairāk aktīvāk darbojas Amerikā. Ja palūkojamies barības tirgu, mm, tad barības izmaksas uh, sastāda lielāko uh, resursu izmaksu daļu dažās dalību valstīs novērojam palielinājumu, tātad palielinās izmaksas par barību, citās dalību valstīs vērojams samazinājums. Ja runājam par barību, nevaram visu tā rezumēt, ja mums ir jādara, ja vajag dažā atsevišķi apskatīt dažādas barības veidus, un šajā slaidā redzat, kāds ir šis sadalījums starp 21 lielāko uzņēmumu Un tātad, tātad ir ražo sākot no 6,04 megatonām līdz 1 megatonai starp mazākiem uzņēmumiem. Kopumā Eiropas Savienība ražo apmēram 16% no a, globālā a, barības, un astoņas lielākās Eiropas Savienības barības ražotājas ir Vācija, Francija, Spānija, Fenokarls, Itālija, Nīderlanda, Polija un Beļģija, un apgrozījums ir palielinājusi par 50% pēdējos astoņos gados, kamēr vairāki uzņēmumi samazinājuši uh, savu uh, apgrozījumu Eiropas Savienībā kopumā. Bet, ja paliekojamies uz koncentrācijas a, uh, proporciju, es nedomāju, ka par to mums vajadzētu būt īpaši nobežījušiem no ekonomiskā viedokļa. Enerģijas nozarē esam novērojuši, ka pēdēj, eh, pēdējos gados izdevumi par enerģiju ir palielinājušies Eiropas Savienības lauksaimniecības nozarē. Un visvairāk tas ir palielinājies eh, tedzin, kurināmajiem un tālāk sako dabas gāzi un citas, citi energoresursi. Ja palūkojamies uz koncentrācijas Eh, raportī redzam, ka ir zināms atšķirības starp trīs enerģijas nozarēm, bet salīdzinām to ar citu resursu nozarēm, tad koncentrācija enerģijas nozarē ir lielāka nekā citos izmantojamo resursu nozarēs Eiropas Savienībā. Un rezumējot, var teikt, ka lauksaimniecības sektors ir kļuvis energointensīvāks un 23 eh, dalību valstīs vairāk kā 50% no um, enerģijas izdevumiem tiek tērēti dzinēju eh, dagvielai un eh, lubrikantiem. Koncentrācija ir pakāpeniski pieaugusi, jēlnaftas, no, eh, jēlnaftas nozara ir viskoncentrētākā, tas sako dabas gāzi un elektrība. Un tagad varam pāriet pie mēslojuma nozars. Te arī vērojam, ka dažās valstīs uh, izdevumi par mēslojumu ir palielinājušies. Pēdējos trīs gados mums vajadzēja jā, tātad nošķirt slāpekli, fosfātus un kāliju, un redzam, ka lielākā izdevuma daļa ir par slāpekli. Palūkojamies uz koncentrācijas proporciju top 10 valstīs, te vērojam tādu mērenu koncentrāciju. Faktiski šis indeks ir ļoti neliels un koncentrācija nav daudz mainījusies pēdējos piecos gados. Ja apskatām patēriņu. Tas ir samazinājies 27 dalībvalstīs. Pastāv atšķirības attiecībā uz slāpekli, kāliju un fosfātiem. Un ir pozitīvs, pozitīva, bet aizvien samazināšos tendence. Augsnes uzlabotāja lietošana ir pieaugusi, bet, un var teikt, ka arī kopējā uh, Tātad tirzniecības apjoms ir palielinājies Eiropas Savienības laika posmā no 2006. 12. gadam. Un arī ir pieaudzis uzņēmumu skaits, kas ražo mēslojumu. Vācija, Francija, Polija, no Karalista un Nīderlanda sastāda vairāk kā 50% no kopējā mēslojuma apgrozījuma Eiropas Savienībā. Un Eiropas mēslojuma nozare uh, aktīvi piedalās ekonomika, kā jau es teicu, ka uh, uzņēmumu skaits ir pieaudzis. Un visbeidzot, augu aizsardzības joma. Šeit redzam, ka augu aizsardzības aģentu uh, izmaksas ir vairumā dalībvalstu samazinājušās. Protams, ir atšķirības starp dažādiem no šiem aģentiem. Te ir herbicīdi, fungicīdi, pesticīdi un, un citi. Citas vielas, ja palūkojamies uz koncentrācijas, koncentrāciju, tad redzam, ka tā ir diezgan augsta no 1560 līdz 1717. Augu aizsardzības vērtība ir tā palielinājās līdz 2008. gadam, pēc tam samazinājāmās, un kopumā izmantotais apjoms ir samazinājies. Un tas uh, norāda, ka ir uh, palielinājusies šo produktu vienotā vērtība. Uh, tiek daudz izmantot herbicīdi un fungicīdi, un vidusjūras valstis patērē visvairāk insekticīdus un vismazāk herbicīdus. Kopējās lauksaimniecības izmaksas Eiropas Savienībā ir samazinājušās, lai gan ir palielinājies apjoms jaunajās dalības valstīs. Šo produktu tirzniecības, tātad pārdošanas vērtība paliel, samazinājās laika posmā no 3. līdz 9. gadam, pēc tam palielinājās Kopējais uzņēmums skaits relatīvi stabils, tas ir 630 līdz 655 uzņēmumi, un vislielākais apgrozījums ir Vācijā, Itālijā, Spānijā. Auga aizsardzības aģenta industrija ir diezgan koncentrēta. Tātad runājot par apjomu 79 līdz 83 procenti. Un ir interesanti, ka uh, Patentu skaits šajā nozarē ir būtiski samazinājies pēdējās desmitgadēs. Inovācija apjoms ir samazinājums, to zināmā mērā var izskaidrot ar to, ka ir nepieciešama aizvien vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu produktu apstiprinājumu Eiropas Savienībām. Secinājumā nav skaidru tendenču no pieprasījuma pusē par tātad E, individuālu izmantojumu resursu nozarēm Eiropas Savienības dalību valstīs. Tātad mēs nevaram runāt par tādu īpašu koncentrētu Eiropas Savienībā. Izņēmums ir barības nozare. Lauksaimnieks tērē vairāk e, nekā 30% Lietuvā un 65% Maltā un virs 30% vairumā pārējo dalību valstu. Tas nozīmē, ja gribat būt ieinteresēti tajā, vai koncentrācija ir svarīga vai nē, tad ah, barības nozara, mūsuprāt, varētu būt tā, kas ir pelnījusi vairāk uzmanības, ņemot vērā lauksaimnieku tātad iztērētos līdzekļus. Ja palūkojamies uz tendencēm, piemēram, ah, sēklu jomā tendence samazinās, arī ah, mēslojuma jomā ir samazinājusies, bet augaisardzības aģentu ziņā tā nav mainījusies, ja palūkojamies tātad Eiropas Savienības visu dalību valstu līmenī. Ja aplūkojam to no piegādes puses, redzam lielāko koncentrāciju, tātad jā, auga aizsardzības līdzekļu jomā un vismazāko koncentrāciju barības jomā. Te arī noslēgšu savu prezentāciju, būšu priecīgs dzirdēt jūs komentārus un jautājumus. Paldies! Zaprošu, prošu bim o zgłoszenia. Na razie jest zgłoszenie tylko pana. Šobrīd tikai Aņukungs vēlas uzstāties, vai kāds vēl vēlas uzstāties, man, man jāzina, lai es varētu sadalīt uzstāšanās laiku. Lūdzu, Aņukungs, priekšsēdētāji, mani interesē, kurš ir pasūtījis konkrēti šo ziņojumu. Uh, Eh, nu, it kā tā bija lauksaimniecības komiteja, bet kurš konkrēti un vai šis cilvēks tagad atrodas zālē un klausās prezentācijā? Man šķiet, ka tie, to droši vien pasūtīja kreisie, domājot par kaut kādām sadvē, sazvērestībām, par, par pārtiks atņemšanu cilvēkiem vai naudas atņemšanu lauksaimniekiem un tā tālāk bet mani ļoti ieintriģēja, kā augu aizsardzības līdzekļu tirzniecības izdevumi ir pieauguši no 152 miljoniem uz 156 miljoniem, un ka ir notikusi koncentrācija šajā nozarē jo tikai lielākie spēja tagad sevi reklamēt, un kuri tad, kas tad ir vainīgs šajā e, cenu pieaugumā, nu, protams, Eiropas Savienība. Priekšsēdētājs. Sanāksmju darba kārtība tiek apspriest koordinātoru sanāksmē. Varbūt jūs tajā nepiedalījāties, bet uh, Es eh, tā sapratu, ka jūs gribējāt zināt, kam mums jāpateic par to, ka šis jautājums ir pacelts, ka tam pievērsta uzmanība. Nu, es nodošu šo jautājumu tālāk koordinatoriem, bet šis eh, temats ir tiešām ļoti interesants. Nākamā runātāja. Eh, Petirs kundze, es Eh, gribēju teikt, ka ir jau veikti trīs vai četri pētījumi kopš esmu parlamenta deputāte, un nevienā no šiem pētījumiem netiek pieminēta Horvātija, kura ir Eiropas Savienības dalība valsts jau divus gadus. Un uh, es gribētu lūgt, lai mūsu komitejas priekšsēdētājs uzstājas to, lai arī Horvātija ja tiktu iekļaut šajos pētījumos turpmāk. Jā, jums ir patiešām taisnība, saka priekšsēdētājs. Es gribu uzsvērt, ka visas dalībvalsts ir vienlīdz svarīgs vārds Jārkungam. Paldies! Attiecībā uz eh, šo pētījumu te ir ļoti daudz skaitļu, tie ir tādi koncentrēti rezultāti, kas mums ir vajadzīgi kā deputātiem. Mēs saņēmām ārkārtīgi daudz eh, dokumentu. Jā, ja mēs eh, strādājam vairāk, tad tas, protams, nav nekas slikts, ja mēs nodrošinam arī efektivitāti. Šāda koncentrēšanās ir slikta, ja tas noved pie dominējošās pozīcijas tirgu un pie monopoliem. Vai uh, ir eh, kādas jomas, kur jūs to esat konstatējuši? Vai ir kādas tendences, kas mums liktu bažīties? Uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanīties no šādām monopolu uh, pozīcijām. Monopoli parasti nozīmē pārāk lielas cenas, arī ļoti lielu peļņu, un kopumā lauksamniecībai tas nenāk par labu. Mums vajadzētu tā, lai uh, eh, šāda situācijas nerastos. Jest szersze opracowanie na ten temat, który Państwo... Kolēģe, mums ir pieejams plašāks dokuments par šo tematu, un tas ir pieejams, un es domāju, ka Ziemassvētku brīvdienās jums būs iespēja ar to iepazīties tīkāk vārds Nikolson kungam. Nu jā, man un Jāra kungam noteikti ir daudz kas labāks darāms vēl Ziemassvētkos, bet, nu, es pateicos par šo prezentāciju, kaut arī neesam pārāk lielā skaitā, bet mēs esam ļoti ieinteresēti Atceros, ka pirms kādiem pāris gadiem eh, kādā runā, tā tad bija runa par uh, trim pamat elementiem, par uh, lobarību, mm, mēslojumu un uh, degvielu. Un toreiz bija galvenā problēma degvielas cena, bet, nu, toreiz mums teica, ka um, mēslojuma cena ir pieaugusi tādēļ, ka ir augsta naftas cena. Tagad naftas cena ir uz pusi samazinājusies, bet uh, minerāla mēslojuma cena joprojām ir augsta. Un acīm redzot, kāds ļoti iedzīvojas uh, visā šai situācijā. Un Es var jau būt, ka es uzdod nepareizam cilvēkam šo jautājumu, bet es gribētu zināt, jo tas šobrīd ir lielas ražošanas izmaksas lauksaimniekiem. Vai vēl ir kādi jautājumi zālē sēdošajiem? Jā, protams, ražošanas izmaksas ietekmē arī peļņu, ko gūst uh, lauksaimnieki. Parasti tiek salīdzināts uh, piena litra, cik maksā piena litrs ar to, cik maksā ūdens litrs un atkal cik maksā degviela. Un es tagad došu vārdu mūsu ekspertam, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! īsumā par eh, īsta atbilde uz Horvātiju. Nu, mums nebija pieejami dati par šo valsti, jo tā ir nesen pievienojusies Eiropas Savienībai. Nākamreiz mēs noteikti iekļausim Horvātiju. Mēs uh, nenoliedzam to, ka Eiropas Savienībā ietilpst arī Horvātija, bet mums nebija pieejami dati par šo valsti. Tālāk par šo reglamentācijas jautājumu, ko uzdeva apvienotās karalists pārstāvis par koncentrācijas rādītājiem. Mēs nekonstatējam tādas jomas, kur būtu jāsatrauc par uh, koncentrāciju, bet mūs satrauc inovācijas noteiktās jomās, piemēram, sēklauzēšana, uh, augu aizsardzības līdzekļu ražošanu. Šeit šis rādītājs ir pazeminājies, un skaidrojums ir tāds, ka ir ļoti lielas izmaksas, lai panāktu eh, izstrādājumu pārdošanas atļaujas. Un tādēļ eh, ir eh, šķēršļi šai e, nozarē, kas veicina koncentrāciju nozarē, at, e, tas attiecas uz auga aizsardzības līdzekļu ražotājiem. Tātad tas attiec nekai uz, ne tikai uz ķīmisko produktu ražotājiem, bet arī uz citu augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem ražotājiem. Tātad ir grūti iekļūt tirgu šo izmaksu dēļ. Tendence, kas izraisa bāžas, mēs pētījumā nācām pie secinājuma, ka koncentrācijas rādītāji nerada bažas, bet ir dažas nišas, tirgu, kur ir augstāki koncentrācijas rādītāji nekā citās tirgus daļās, bet tas ir izskaidrojums ar to, ka tās ir tirgus nišas. Šeit vienkārši nav iespējams nodrošināt lielu konkurenci, jo šīs nišas ir nelielas. Un nebūtu arī liederīgi uh, veicināt uh, papildu konkurenci, jo tas mazinātu labklājības līmeni. Tālāk par šiem trim uh, elementiem un par uh, minerālu mēslojuma cenu, kas korelē ar uh, naftas cenu. Kad naftas cena krītas, kādēļ nepazeminās uh, minerālu mēslu cena? Mums pieejamie dati liecina par to, ka šī cena pazeminās. Protams, var debatēt, vai šī cenas kritums ir bijis tik izteikts kā naftas cenai. Nu, ja salīdzina to ar naftas cenu, jā, tad šis kritums nebija tikpat uh, ievērojams, bet vienmēr ir zināma nobīde starp dažādām uh, nozarēm. Protams, šobrīd, balstoties uz mūsu rīcībā esošiem datiem, ir grūti spriest par to, vai kāds iedzīvojas uz šīs situācijas rēķina. Bet koncentrācija minerālu mēslu ražotāju uzņēmumu vidu eh, nav tik liela, lai būtu kādam uzņēmumam iespējas noteikt monopolu cenas šai jomā. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja ir kādi papildi jautājumi, varat mums tos nosūtīt par ēpastu vai kādā citā veidā. Paldies, un tiem noteikti atbildēšu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo interesanto stāstījumu un debatēm. Manuprāt, reālā situācija ir vēl daudz sarežģītāka. To mēs jūtam, kad runājam ar lauksaimniekiem par to, cik ienesīgi ir viņu uh, uzņēmumi. Bet, nu, šeit mums uh, tiek uh, atspoguļoti vidēja dati šajā pētījumā. Kolēģi, līdz ar to esam nonākuši pie šī vakara sanāksmes noslēguma es pateicos mūsu viesiem un uh, kolēģiem iesaku vēlreiz iepazīties ar šo dokumentu. Un uh, mums ir arī jāieklausās jauno lauksaimnieku vēlmēs, un uh, viņi mūs ir uzaicinājuši uz kokteļu pieņemšanu še, šīs um, ēkas trešajā stāvā. Tagad vārds Flanagan kungam. Vai jūs tomēr nevarētu nodrošināt, lai deputātiem būtu pieejama prezentācija, jo viss šeit tiek rādīts uz ekrāna, bet ne visi deputāti var saskatīt to, kas tiek rādīts uz ekrāna. Un vai jūs nevarētu mums arī Eh, nosūtīt dokumentus pa ēpastu, e nevis vienkārši milzīgas papīra kaudzes mums atkal izdalīt. Nu kāda jēga rīkot klimata konferenci, ja mēs tā izšķērdējam resursus, mēs varētu uzbūvēt Eifēļu torni no visiem šiem sējumiem. Nu pretējā gadījumā, nu tas viss ir tikai joks. Priekšsēdētājs, jā, es domāju, ka tas ir iespējams. Lūdzu, sazinieties ar sekretariātu un mēs parūpēsimies par to, lai jūsu vēlmes tiktu uzklausītas. Godātie kolēģi, tiksimies rīt, kad sēde sāksies deviņos un tagad dodamies pie jaunajiem lauksaimniekiem. Jā, jā.